As you know, colleagues. Kā jūs zināt, kolēģi, mums ir paredzēts ļoti daudz punktu šodien izskatīt, tāpēc es gribētu jūs visus aicināt ātri ieņemt vietas un sāksim darbu. For EPP, this is a golden moment. Tāds paties grupē šis ir tāds mm, īstais brīdis. Es redzu tikai un vienīgi tāds paties grupas kolēģus sev apkārt. I am counting how many members skaitu, cik eh, ir eh, deputātu zālē. Mums ir jābūt 12 deputātiem, lai būtu kvorums, un šķiet, ka tagad esam 12 deputāti. Šķiet, ka esam 12. Labi. Tātad. Es eh, ceru, ka visi ir jauki papustienojuši, un tad sāksim ar. Uh, sanāksmes vadītāja paziņojumiem par koordinatoru lēmumiem. What I would like to inform you about. First of all, we, uh, we adopted the April agenda and requests also. Tātad ir runa par uh, aprīļā darba kārtību un par lūgumiem arī tālākajām darba kārtībām. Attiecībā uz aprīļa darba kārtību ir runa par invaliditāti. Uh, Uh, mm, un sporta žurnālismu, kā arī par dažādiem vidas jautājumiem, kas tagad tiek iekļauti. Tāpat arī uh, rezolūcija par FATKA tiek pārcelta uz māja uh, darbkārtību. Divi uh, lūgumi um, ārkārtas jautājumiem ir pieņemti, tā ir runa par Tiāņšas uh, atomelektrostaciju un uh, par Eiropas āļu aģentūras sēdekli. Pīters ir lūdzis vārdu. Lūdzu. Ja, die... Mēs vēlētos kritizēt koordinātoru lēmumu, un proti te ir runa par 636 lūgumrakstu 2017. gads. Mēs uzskatām, ka šo lūgumrakstu nevajadzētu ņemt ārā no darba kārtības. Mēs tātad 636 2017 lūgumraksts, kur ir runa par um, medicīnas produktu uh, konkursu kārtību Andalūzijā. Mēs vēlētos iekļaut šo lūgumrakstu atkal aprīļa darba kārtībā, jo uh, mums varbūt vajadzētu par to nobalsot uh, komitejā. So, this... Šīs koordinātora lēmums tiek apstrīdzēts. Tas ir runa par 2005. punktu reglamentā. Līdz ar to man ir uh, jāorganizē balsojums komitejā. Uh, Pašlaik situācija ir ārkārtīgi nepatīkama, jo zālē ir tikai tautspartijas grupas deputāti un viens deputāts no FDD grupas. Pat tiešām, ā, tagad arī ir ieradies ALDE deputāts, tātad mums ir eh, divu citu grupu deputāti pārstāvēti. Izturgas kungs, jūs vēlējāties izteikties, lūdzu. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšādātāji. Kā jūs zināt, es uh, darbojos lūgumrakstu komitejā jau desmit gadus, un mēs, protams, ļoti labi zinām, kādi ir komitejas noteikumi. Jūs arī tos noteikti labi pārzināt. Šorīt mēs konstatējām, ka mums uh, divos 30 ir jāsāk darbs, un ja deputāti nebūs ieradušies, tad tā būs viņa problēma. Mēs esam šeit, Kā jau mans koordinators norādīja, nav mm, jāuztraucas, ja deputāti no kādas grupas ir vairāk. Darbs ir jāsāk tad, kad tas ir norādīts darba kārtībā. Es vēlētos jūs aicināt eh, ievērot ja eh, to, kas tikko tika teikts un saskaņā ar reglamentu, jums vajadzētu balsot par Pētera Jāra priekšlikumu un es esmu nolēmusi tā rīkoties, neuztraucieties. Bet es vēlētos tomēr iziet cauri visiem koordinātoru sanāksmes paziņojumiem. Un tad eh, cerams eh, zālē būs vairāk deputātu, mēs būsim plašāk pārstāvēti. Es vēlētos atlikt Pētera priekšlikumu līdz koordinātoru sanāksmes eh, lēmumu paziņošanas beigām. Tas ir pēc divām minūtēm. Maija darba kārtība. Akvakultūras lūgumraksti tiek iekļauti e, maijā un par jūniju. Es eh, saprotu, ka jūs vēlaties balsot tūlīt. Mums ir jābalso. Es oficiāli esmu pieprasījis balsojumu, tāpēc, ka mēs esam noteikuši, ka 14.30 sākas darbs. Viņš ir pieteicis priekšlikumu par lūgumrakstu. Jūs runājāt par šo jautājumu, un mums ir jābalso uzreiz, kundze. We'll do that. The EPP. Tā arī mēs rīkosimies. Tātad Tautas partijas grupas lūgums ir nodrošināt, lai 636 2013. gada lūgumraksts tiktu atstāts aprīļa darba kārtībā. Un tad pastīsimies, vai Tautas partijas grupas deputāti nav par daudz zālē. Can have, you can have not. Jums uh, drīkst būt deviņi cilvēki, kas balso. Pēter, jūs esat koordinators. Nodrošiniet, lai balsotu deviņi cilvēki.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 Okay. Let's now also. Nodrošināsim, ka cilvēki, kas balso tautas partijas grupas vārdā, būtu šīs komitejas deputāti. Vai nu viņi ir šīs komitejas locekļi vai aizvieto locekļus. Došu vārdu politiskajam konsultantam, lai viņš pārliecinotos, vai tie, kas pašlaik balso, ir pilntiesīgi locekļi vai ir aizvietotāji. Un pa to laiku es vēlētos, lai pārējie um, politiskie konsultanti kontaktētos ar uh, saviem deputātiem. Also, dear Chairman, wir sind dann. Priekšsēdētāji, mēs esam astoņi deputāti. Hmm? Any member, any member can vote. But... Ik viens deputāts drīkst balsot, bet eh, jums, eh, kā politiskiem konsultantam, vajadzētu norādīt, kuri tad ir šie deputāti, vai nu tie ir pilntiesīgi komitejas locekļi vai arī aizvietotāji. Ja jūs vēlaties eh, lai um, būtu klāt kādi citi deputāti, tad dariet man to zinām. So, the EPP policy advisor and Tādas tautas partijas grupas un FDD e politiskie konsultanti ir visu labi izdarījuši. Tātad tautas partijas grupas lūgums ir nodrošināt, lai lūgumraksts 636 tiktu skatīts aprīļa darba kārtībā. Kurš uh, ir par to? Lūdzu, celiet roku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. It's now. And... 11 kurš eh, vēlas eh, saskaņā ar koordinātoru sanāksmes lēmumu šorīt uh, iekļaut šo punktu māja iedaru kārtībā, kā B punktu. Tie ir divi FDD deputāti. Tātad esam pieņēmuši lēmumu. Labi, paldies. Un būtu ļoti labi, ja šie deputāti, kas ieradās uz balsojumu, uh, ja viņi paliktu sēdēt vai arī uh, diskrēti iziet no zāles. Prediskungs vienmēr ir diskrēts, tāpēc man pat nevajag uz viņu skatīties. Jūnija darba kārtība, Eleonora. Mm, es atvainojos priekšādātās kundzes, vēlējos norādīt, ka šī nav normāla procedūra un gribēju, lai tiktu um, piezīmēts tas, kas ir noticis, un varbūt nākamajā koordinātora sanāksmē par to varētu apspriesties. Es vēlētos reaģēt uz Evīkundas teikto. Es arī nāsmu apmierināta ar pašreizējo situāciju, bet, diemžēl, nevaru neko citu darīt. Jūs esat mani atstājuši tādā ļoti nepatīkamā situācijā. Un domāju, ka m, mm, kolēģu m, mm, attieksme ir jāuzlabojas. Šādā veidā komitejas darbs nevar turpināties. Tas ir patiešām eh, ļoti nepieklājīgi un nepatīkami. Cilvēki, kas mūs pašlaik vēro visur Eiropā, uh, noteikti saprot, ka šai institūcijai vajadzētu darboties labāk. Tas attiecas uz koordinātoru sanāksmes norisi šorīt un arī uz šo balsojumu. Patiešām žēl, ka tā ir noticis. Itur Gaiskungs. Paldies, eh, priekšādātāji. Vēlējos jums atgādināt, ka Šis jautājums neatiecas uz tiem, kas ir ieradušies strādāt. Tas attiecas uz pārējiem. Mēs vienojāmies, ka pulksteņš 14.30 visiem ir jābūt uz vietas. Jums vajadzētu nodrošināt, lai tā arī ir. Tas ir jūsu pienākums kā priekšādētājai. Es piekrītu Evī kundzei. Šīs punkts noteikti tiks skatīts vēlreiz koordinatoru sanāksmē. Es varu jau paredzēt, ka mums nāksies šo jautājumu skatīt vēlreiz un vēlreiz. Es kā priekšādātāja turpināšu strādāt, ievērojot reglamentu, un jums būs iespēja skatīt šo jautājumu vēl ilgi. Tagad vēlos jums mutiski paziņot par citiem koordinātoru sanāksmes lēmumiem. Uh, Lūguma raksts par vārda brīvību un žurnālistu apspiešanu Maltā. Lielbritānijas studentu atbalsts, 338 padomjas regulas pārkāpumi un patērētāju tiesības Rumānijā tiks eh, skatīti eh, jūnijā. Par eh, ziņojumiem un atziņojumiem. Es kā komitejas priekšsādātājs nozīmēta par lūgumrakstu komitejas 2017. gada ziņojumu. Ombuda īpašo ziņojumu gatavos Alde. Uh, Ziņojums par eh, ombuda statūtu pārskatīšanu ir eh, zaļo grupai, un esam nolēmuši nesniegt atzinumu par minimālajiem standartiem minoritātēm Eiropas Savienībā. Tagad a, eh, apstrīdētās rekomendācijas. Tās tika apstiprinātas manis ieteiktajā formā, izņemot 1054 logumrakstu, kas a, nebija pieņems, un 1074 11.11 11 un 11.22 mm, lūguma raksti paliek atklāti un tiks vēl skatīti. Detalizētas eh, diskusijas tiks iekļautas eh, rakstveida ziņojumā. Un eh, visi lēmumi tātad tiek iekļauti arī rakstiskajā pārskatā. Par faktu vākšanas braucienu esam nolēmuši braukt uz Validoru un Doņaņu un to darīsim 2018. gada otrajā pusē. Invaliditātes eh, seminārs būs publiska uzklausīšana. Koordinatori tāpat arī ir nolēmuši politiskajam departamentam C eh, gatavot ziņojumu par interešu konfliktiem, par nodarbinātības eh, komitejas iesaisti attiecībā uz rezolūciju par riskantām, riskantiem darba apstākļiem. Uh, Mēs nolēmām, ka mums ir jāsazinās ar nodarbinātības komiteju, lai apspriestos par mutisko jautājumu un rezolūciju. Esam nolēmuši ir organizēt starp parlamentāro sanāksmi ar dalībvalstu parlamentiem, un temats tiks nolēmts rakstveida procedūrā. Koordinatori skatīs uh, arī potenciālos pārkāpumus attiecībā uz pilsoņiem Zviedrijā. Faktu vākšanas brauciens notika 2017. gadā. Esam nolēmuši nosūtīt vēstuli Zviedrijas varas iestādēm atgādinot tām par saviem pienākumiem, kas eh, jau tika izvirzīti brauciena laikā. Eh, Jugendamt eh, bērnu aizbildniecības padomes. Šis jautājums tika pārlikts uz nākamo sanāksmi, un eh, koordinatori pieņēma šo informāciju zināšanai. Tas ir viss par koordinatoru sanāksmi. Tagad pāriesim pie 13. darba kārtības punkta, un šeit ir runa par 2191 lūgumu rakstu, ko ir iesniedzis Itālijas valsts piedarīgais Piero Brūnī par Bolsēna ceza piesārņošanu. Brūnī kungs ir klāt. Jā, viņš ir klāt. Es eh, ar prieku došu jums vārdu. Es ar prieku jums došu vārdu. Jūs varēsiet uzstāties eh, piecas minūtes. Vai varu sākt? Questo eh, è noto che il fosforo è il principale parametro che causa l'eutrofizzazione dei laghi. Questo grafico mostra che il trend del fosfors ir pamat eh, ķīmiskā viela, kas izraisa eh, ezeru e, eitrofikāciju, un mēs esam novērējuši lielu, lielas izmaiņas laikā starp 2015. un 2017. gadu. Mēs esam nonākuši par vairāk par uh, eh, 60 mikrogramiem, un tas atbilst uh, 75 tūkstošiem kilogramu piesārņojumu. Līdz šim tas bija 15 tūkstoši kilogramu. Tas nozīmē, ka uh, katru dienu pieaugums ir par 17 kilogramiem. Un e, tas viss izriet no lauksēmniecības e, piesārņojumu un arī komunālo ūdeņu piesārņojumu. Attiecībā uz e, pilsētu piesārņu, piesārņojumu jūs redzat, ka daudzas pašvaldības ap Bolcānu ezeru ir saistīts ar galveno notekūdeņu kolektoru, taču rietumos kolektoru nav, un tajā reģionā atkritumi nonāk ezerā. Kolektors uh, mirts, virsu aizvieto tālāk uh, pie attīrītā, uz attīrītām, tur ir 20 uh, attīrīšanas iekārtas, bet šis kolektors ir ļoti sliktā stāvoklī, tam, tam ir uh, noplūdes un vispārējais stāvoklis ir kritisks. Deviņas no attīrīšanas iestādēm, devītā, devītā attīrīšanas iekārta un divdesmitā. Tām vēlos pievērst īpašu uzmanību. 20 attīrīšanas iekārta ir ārpus zaļās zonas, kas ievāc visu virsmu no uh, atkritumiem, un tad tālāk tā tiek nogādāta uz attīrīšanas iekārtām. Te jūs īsti neredzat šajā mm, fotografijā skaidru attēlu, taču kreisajā augšējā stūrī jū, jūs tur redzat 20. attīrīšanas iekārtu. Tā patiesībā nav saistīta ar ko, notiek ūdeņu kolektoru, un viss eh, šķidrums nonāk patiešo iztecē, un te jūs redzat, cik daudz ir šī šķidruma. Un to jau nerada 30 tūkstoši iedzīvotāju tur uh, ūdens apjoms ir daudz mazāks. Tas nozīmē, ka ļoti daudz ūdens pa ceļam iet zudumā, vienkārši pa taisno nonāk zemē un ezerā pirms uh, tas sasniedz 20 attīrīšanas iekārtu. Un šādi atkritumi eh, arī citur, ja notekūdeņi izplūst kolektorā arī citur. Uh, jo tas ir sliktā stāvoklī. 75% no fosforu, kas nonāk ezerā, patiesībā ir eh, no pilsētas, eh, pilsētas atkritumi notek ūdeņu, tikai 25% nāk no lauksamnieciskās darbības. Tās ir vispārējās apliesis, taču tās daudzam zinātāji no reālo situāciju. Galvenokārt Mums e, ir jāpanāk, lai tiek salabots, galvenā, ga, lai tiek salabots galvenais notekodeņu kolektors, un tad ir jāatbalsta lauksanieskā darbība sniedzot iniciatīvas, kas veicina videi draudzīgu lauksaimniecisku darbību. Mums ir vajadzīga arī neatkarīga kontrole un uzraudzības iestāde. Runājot par ilgspējīgu lauksaimniecību, tā vietā, lai piedāvāt iniciatīvas vai stimulus ilgspējīgām lauksaimnieciskām darbībām, mēs esam piedzīvojuši, ka tiek uh, atbalstīta tāda lauksaimnieciskā darbība, kas uh, smagi piesārņo ezeru. Arī šajā attēlā jūs, uh, jums aina nepaveras viennozīmīgi, bet šis slaids ataino Uh, ezerā notiekošā vēsturi. 2009. gadā mēs sadarbojāmies, lai izveidotu Balsēno ezera pārvaldības plānu. Un šis pārvaldības plāns noteica, ka fosforu piesārņojums nevar būt vairāk par 20 mg uz litru. Un tur bija minēts arī, ka mums ir kopīgiem spēkiem jāpārvalda ezers plānu apstiprināja provinces eh, valdība, taču reģionālā valdība to ignorēja. 2011. gadā mēs ievācām 40 tūkstošu protestētāju pārakstu, taču arī šī institīva netika ņemta vērā, un tad 2013. gadā mēs vērsāmies pie, lauksē, pie lūgumrakstu komitejas. Pēc tam bija pārtraukums, eh, jo bija vēlēšanas, eh, prezidentūra mainījās un 2015. gadā norisinājās pirmā uzklausīšana šajā lietā. Pēc tam pašreizējās komitejas priekšsēdētāji nosūtīja vēstuli Latviju reģionam, pieprasot, lai tiktu pilnīgi atjaunots uh, eh, notekūdeņu kolektors un tikt atbalstīta ilgspējīgā lauksaimniecība 2000. 16. gadā eh, reģions nāca klajā ar konkursu procedūru, lai rastu uzņēmēju, kas nodarbotos ar kolektoru atjaunošanu, taču tikai 2017. gada septembrī tika pieņems lēmums priekšstādā pārtrauc runātāju. Mūsu rīcībā nav daudz laika, ja jūs varētu ātrāk pabeigt savu uzstāšanos, tad mēs ātrāk varētu arī pabeigt skatīt šo jautājumu. Labi, saka runātājs Piero Brunikungs. Diemžēl, tā kā mēs gaidījām tik ilgi, ezera stāvoklis ir pārgā, ir mainījies no um, no laba uz pieņemamu. Priekšstādā tā kā patauc es nevēlos būt nepieklājīgi, es saprotu, jūs vēl, jums ir daudz sakāms, taču šī lieta jau tika skatīta un mums ir daudz lūguma raksties, kā iesniedzēji, tāpēc nevaru jums atvēlēt vairāk laika. Tāpēc vēlos jums tagad pateikties un došu vārdu komisijas pārstāvim Gaspari Netikungam. You need to put on the micro. Ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētāji. My apologies. Es atvainojos, saka netikums. Pirmkārt, mēs vēlamies uh, atzīt, ka augstu novērtējam līguma raksta iesniedzēju Brunī kunga paveikto darbu. Viņš ir iesniedz jaunas uh, faktu šai lietā. Uh, Protams, ka te ir runa par dalību valsts pienākums sniegt e, ziņojumu. Ir atšķirība starp oficiālo dalību valsts sniegto paziņojumu, kas attiecas uz ezera mm, ķīmisko sastāvu pirms vairākiem gadiem, toreiz stāvoks vēl bija labs, un lūgumrakstu iesniedzējs sniegto informāciju saskaņā ar kuru ezera ekoloģiskais statūrs ir nepietiekams to var uztvert par ūdens ietver direktīvas pārkāpumu, tai ziņā, ka ceturtais ūdens uh, pamatdirektīvas uh, sestais uh, punkts runā par to, ka uh, pagaidu piesārņojums ūdeņos nedrīkst, pārs, nedrīkst pārkāpt uh, pamatiesības uz ūdeni. Tikai ārkārtas situācijā tas ir pieļaujams, tikai tad, ja tāda situācija nebija paredzama iepriekš. Kā jūs saprotat, ceturtā pānta sektais, sastais punkts liecina par to, ka šāds stāvo ekoloģiskā stāvokļa pasliktinājums ir pieļaujams tikai ārkārtas situācijā, neparedzamu apstākļu rezultātā. Taču cēlons, uz kur norādīja Brunīgi kungs, liecina par to, ka situācija bija paredzama. Noslēgumā komisija tālāk pētīs šo lūgumu rakstu, ņemot vērā jaunos faktus, uz kuriem norādīja lūgumu rakstiesniedzējs. Un augstu vērtējam, kā lūgumu rakstu komiteja skata šo lietu. Paldies, Gasparīni Etikungs. Tad priekšstādā, un tas apliecina to, ka mm, pastāv jauni fakti, kurus iesniedza lūgumraksta iesniedzējs. Lies paldies jums! Un tas ir labs apliecinājums tam, kā mēs visi trīs iesaistās puses varam lieliski sadarboties. Tagad dod vārdu deputātiem. Es redzēju, ka kāds vēlas izteikties, bet neredz kurš, kā neredz jūs vārdu. Tamburāno kungs lūdzu. Ieslēgts mikrofons. Brunī kungs nevarējam izklāstīt visu savu jaunāko informāciju, taču vēlos vērst jūs uzmanības to, ko viņš nepaspēja pateikt. Kastiņš Džodžo tiks veidota attīrīšanas iekārta, tiks eh, veidota rūpnīca būvēta, kas vēl vairāk apdraud Balsēnas ezera stāvokli. Ik pa 20 stundām uh, ūdens, uh, netīra ūdens apjoms, kas uh, atbild, atbilst 9-10 uh, uh, baseinu ūdens apjomiem, tilpumiem, nonāk uh, gruntsūdeņos. Tad kas šeit notiek? Būtībā ir uh, necaurlaidīgs uh, līmenis. Uh, kas atdala ģeotermālo līmeni no gruntsūdeņiem. Tas uh, tiek pakļauts spiedieniem, un tad gruntsūdeņi paši tiks piesārņot, un arī līdz ar to ezers. Tiks piesārņots ezers, un arī šis necaurlaidīgais slānis tiks piesārņots, kaut gan bija domāts, ka tas nodrošinās aizsardzību. Šis piesārņojums būs lēns process, taču pamatoties uz to informāciju, kas ir mūsu rīcībā, ilgtermiņa sekas būs smagākas nekā tādu ūdens piesārņojumu gadiem, kad jūrā nonāk piesārņojums, kur mēs tulīt redzam ietekmi. Ir direktīvas, kas ierobežo Um, ogļūdeņražu ieguvi e, jūrā, taču nav tāda noteikuma attiecībā uz ģeotermālo urpšanu, un tas ir pat lielāks risks, tāpēc es lūdzu, lai komisija izpēta šādu veidu problēmu. Būtībā šāda problēma pastāv ne tikai Itālijai, bet arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un komisijai būtu jānodrošina izvērtējums, nākot klājām ar atkopu priekšlikumu par ģeotermālo urpšanu savienībā. Un tad es, man ir lūgums um, priekšsēdētājai un deputātiem Itālijas varas iestāžu, ies, uh, jāpanāk, lai Itālijas iestādes pievērš uzmanību šai problēmai un apmeklētu arī konkrēto reģionu. Paldies. Mandel. Nelkungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī no savas puses vēlos pateikties Brūnikungam, ka viņš mūs apmeklēja un ka viņš mums pastāst par visu informāciju, stāstot par savu lūgumu rakstu. Uh, Komisijas pārstāvs teica, ka komisija tālāk izmeklēs šo lūgumu rakstu. Un Eiropas Tautas partijas vārdā es varu teikt, ka mēs ierosinām saglabāt šo lūgumu rakstu kā skatām un gaidot tālāk atbild no komisijas. Paldies, Evi Kunze, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlos pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem Brūnikungam. Šī nav pirmā reize, kad uh, viņš ierodas mūsu komitejā, lai stāstītu par šo lūgumrakstu. Lūgumraksts nepārprotam, li, lūgumraksts nepārprotam liecina uz vairākām problēmām. Ne tikai uz to problēmu, kas atrada no šajā lūgumrakstā, bet arī uz citām problēmām, uz kurām norāda lūgumraksts iesniedzējs. Tas attiec uz Balsēnas ezeru un Balsēnas ezeru ūdeņu piesārņojumu. Bet te ir runa arī par apdraudējumu, bīstamību, kas iziet no šāda veida darbības īpaši ģeotermālās uh, urpšanas jomā. Šis lūgumraks jāsaglabā kā skatāms, tas mums dod iespēju, dod iespēju šo situāciju skatīt dziļāk, un es esmu gandarīta redzēt, ka vairāk kolēģi ir par to, lai saglabātu šo lūgumrakstu kā skatāmu. Vēlos atkārtot, Šī informācija ir jānosūta Itālijas varas iestādēm, tās ir jāinformē par apdraudējumu, kas saistīts ar šo, šiem jaunajām ģeotermālajām stacijām. Daudzu ūdens basēnu kvalitāte Itālijā ir nožēlojama, un manu, manuprāt par šo tematu ir vērts padomāt nopietnāk. Lielas paldies, saka priekšstādātē. Neviens cits nav pieteikties, izteikties. Tad došu jums atkal vārdu Brunī kungs jūs varat atbildēt uz komisijas sacīto un kolēģu komentāriem. Lūdzu, divas minūtes jūs rīcībā. Uh, per aggiungere, suppongo, qualcosa della geotermia. Vēlos vēl piebilst kaut ko par ģeotermālo enerģiju. Vai drīkstu par to izteikties? Ja? Ģeotermālā enerģija balstās uz šādu principu. Šeit labajā pusē attēlā jums redzams, ka plūsma nonāk zem augsnes un tad straumi atkal tiek tālāk virzīt uz kreiso pusi, tad jūs redzat šajā tālā, ja nevar šāda aprite zem zemes notikt, tad tas izraisa katastrofa no vienas puses. Jums ir šķidrams, un jūs strādājat spiedienu, un tāds, ja spiediens tur akumulējas, un te ir runa par tūkstošiem tonu šķidruma. Ja tas notiek 25 gadu gaitā, tad tas izraisīs milzīgu katastrofu paraugieties uz šo tālu. ir tik daudz um, uh, lūzumu posmu um, ezerā gultnē. Ap ezeru teritorijā pazēra tas skaidrs, ka tur uh, sakrāsies šis šķidrums. Un es esmu pret to, ka šāda ģeotermālā enerģijas stacija tiek celta un darbināta pie Palsēnas ezera. Liels paldies! Saka priekšstādāt, paldies, ka vērsāt komitejas un komisijas uzmanību. Šai problēmai liels paldies, ka tik tālu ceļu veicāt, lai ierastos Briselē. Lai jums e, patīkams apmeklējums, labu ceļavēju, veiksmīgu atgriešanos e, Itālijā. Un tagad nāku pie secinājumiem. Ko darīsim tālāk? Kā esam dzirdējuši no jums, arī no komisijas, ir ievākti, ievākts jaunas liecības to arī nu, pat apstiprināja Eiropas komisijas pārstāvis, mums jāsasniedz, e, jums ir jāiegūst jūsu atbildi rakstveidā, tātad aicinu jūs rakstveidā sniegt mums atbildi. Un tad mēs arī varam nosūtīt šo lūgumu rakstu un jaunāko informāciju, kas tagad ir nonākusi mūsu rīcībā, vides komitējai. Un tāpat rīkosimies nākotnē arī ar citiem lūgumrakstiem par šo pašu tematu, proti par ģeotermālajām enerģijas stacijām un citiem urpšanas projektiem. Un tātad skatīsim tos līdzīgi, procedūra būs tāda pati. Neapšaubāmi šis lūgumraksts ar vienu paliek kā skatāms. Tātad vai varatam piekrist? Ļoti labi, paldies. Tagad pāriesim Pierozjēras kundzes. Paldies priekšsēdē. Man ir prot, uh, reglamenta jautājums. Es atvainojos, ka pārtrauc jūs. Es nebiju sanāk sākumai, taču ierados šeit un skatījos uh, ierakstu pirms tam pārsteidzoši, ka koordinātoru sanāksmē pieņemtie lēmumi jūs sanāksmes sākumā tika apšaubīti, un šī šajā sanāksmē tika mainīta, eh, mainīts viedoklis. Bet, manuprāt, tas, kas ir koordinātoru kompetencē, ir jāsaglabā viņu kompetencē, bet eh, jums te komitētajā bija tikai daži deputāti klāt, nebija pārstāvēti, pārstāvēts vispolitiskās grupas, un uh, tā, tie lēmumi, kas tika pieņemti eh, koordinatoru sanāksmē, nav šīs eh, komitejas pārziņā šajā sanāksmē. Tāpēc es aicinu jūs atcelt tos lēmumus, ko jūs pieņēmāt šīs sēdes sākumā. Priekšsēdētājs saskaņā ar 205. Eh, pantu reglamentā viss, kas tiek uh, uh, apšaubīts uh, attiecībā uz koordinātoru sanāksmē pieņemto lēmumu var, var tikt apšaubīts uh, komitejas sēdē. Tāpēc visiem vajadzētu būt klāt komitejas uh, sēdē jau pašā sākumā un ir pienākums nodrošināt, ka deputāti ir klāti. Nu, šī ir pirmā reize, ka, kad jūsu darbības laikā, kas tāds notiek, taču ne jau pirmo reizi vispār vēsturē tas notiek. Jebkurā komitejā saskaņā 205. pantu reglamentā Eh, šāda procedūra ir spēkā, man nav nekāda uh, nodoma eh, šo lēmumu atcelt. Turpin runātā. Nu, man jāsaka, ļoti bieži komitejā pieņemtie lēmumi tiek apšaubīti uh, plašākā komitejas sēdē, bet, nu, labi, ja tāds ir jūsu lēmums, lai tā būtu priekšsēdētāji turpin. Tas nav mans personīgais lēmums, šādu lēmumu pieņēma komiteja, komiteja kopumā. Uh, labāk izlasiet 205. pāntu mūsu darbī, darbības reglamentā. Labi, tad pāriesim. Nākošais lūgumraksts 604. Kaskaņā Dolari vārdo movimentu pret ģeotermānos enerģijas izmantošanu Eh, termālo eh, ūdeņu reģionā. Es tagad pievēršos Gasparinetti kungam. Lūdzu, sniedziet jaunāko informāciju. Thank you very much. Lielas paldies. Priekšādātāji. Es domāju, ka šīs lūgumraksts un arī zem nākamais, kas jāapspriež, nu, būtiski tūlīt pēc šī, ir visai līdzīgi pēc satura un faktiski rada kon, atspoguļo konfliktu starp klimatu pārmaiņu apkurošanas mērķiem, par ko vienojušās iestādes, un atsevišķiem eh, vidējas, vidas aizsardz, vidēja rakstura vidas aizsardzības projektiem. Geotermālā enerģija ir viens no atjaunīgajiem energoresursiem, ko ietver 2009. gada direktīvā, un par to vienojās eh, Eiropas parlaments un padome 2009. gadā. Saskaņā ar šo direktīvu Itālija ir uzņēmusies saistības panākt 17% saistošu eh, mērķi, eh, iegūstot enerģiju no atjaunīgiem energoresursiem. Un, lai šo mērķi sasniegtu, tad no paša sākuma jau tā pa skaidrs, ka tiks izmantot tādējādi hidroenerģija un ģeotermālā enerģija. Tie būtu galvenie šādi, šādas mērķa sasniegšanas eh, avoti. Uh, Geotermālā enerģija pat par sevi nav ne laba, ne slikta, tas ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem. Un šī iemesla pēc ir arī tiek veikti vidas vērtējumi, tas ir obligāti. Un tajos gadījumos, kad rodas pamats domāt, ka konkrētie vietējie apstākļi nav piemēroti šādas enerģijas ieguvēja vidas ietekmes dēļ, tad tādā gadījumā attiecīgajām varas iestādēm ir pilnvaras aizliegt šādu veidu projektus. Nu, tas varētu būt arī tā šajā, šajā dienvidu Lascijo reģionā. Un mēs zinām, ka tādi apstākļi tur ir ļoti um, raksturīgi. To, protams, atspoguļ arī fakts, ka um, komisija ir uzsākusi pro, pārkāpuma procedūru par arsēnu klātbūtni dzeramā ūdenī. Tas attiecas arī uz tas atcec uz šo ezeru un arī uz citiem ezeriem. Vairāk kā viens lūgumraksts iesniegts par šo tēmu. Bet tāpat laikā tas vispirms ir jāizvērtē, jāizvērtē vietējām eh, kompetentajām reģionu iestādēm, un šobrīd mums nav iespēja darbā iesaistīties. Vides iekmes novērtējums ir kā reizi paredzēts, lai izvērtētu ietekmi uz vidi. Pīzas gadījumā, tā kā tu teici, Tamburāno kungs, e, pastāv Eiropas noteikumi, un tāpēc šajā gadījumā pastāv zināms iespēja iloks. Es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt šajā gadījumā, ka Eiropas parlaments šobrīd apsver šīs direktīvas pārskatīšanu. Un ļaujiet man citēt jūs pašu sagatavoto dokumentu, tas ir lielisks kopsavilkums Eiropas parlamenta darbam jūsu lapā. Tas ir dokuments, ko parlaments pieņēma pirmajā lasījumā. Uh, pagājušā gada novembrī. Un tas ir lēmums par nosūtīšanu atpakaļ atbildīgajai komitejai parlamenta nostāju attiecībā uz komisijas priekšlikumu par atjaunīgajiem energoresursiem. Un it īpaši vēlos vērst jūs uzmanību uz 28. šī priekšlikuma pantu, kur tiek runāts par ilgtspējību un tās kritērijiem, kas šobrīd piemēroti biodegvielai un biošķidrumiem. Bet, protams, ka parlamenta prerogatīva ir šajā definīcijā un priekšlikumā ieviest grozījumus. Tas ir jūsu mm, kompetence, un ja jūs uzskatāt, ka jādara kas vairāk, tad tā ir jūsu iespēja rīkoties tīri procedurāli atbilstīgi. Un šīs konkrētās lūgumraksta gadījumā tomēr mūsu manevrēšanas, manevrēšanas iespēja ir visai ierobežota. Paldies, saka priekšādātāji. Es domāju, ka mēs varam nonākt pie viena secinājuma attiecībā uz visiem šiem lūgumrakstiem vienā veidā. Pievērsīsimies varbūt uzreiz arī nākamajam lūgumrakstam. Tas ir 621 par moratoriju ģeotermālās enerģijas ieguvē Monteamjātā. E, ir ieradies arī lūgumrakstiesniedzējs un došu viņam vārdus piecām minūtēm, lūdzu. Ah, ok. E, ringrazio la Commissione per uh, ascoltarmi. Lielas paldies, paldies komitejai, paldies komisijai, ka mūs uzklausāt. Vēlējāmies norādīt, ka 50 km no Romas tiek īstenots projekts ģeotermāls uh, urpšanas, ar ģeotermāls urpšanas pasākumiem, lai iegūtu uh, siltumu un to tad pārvērstu par elektrību. Šī projekta mērķis ir radīt, kā jau teicu, ģeotermālo enerģiju un izmantot Itālijai piešķirtās subsīdijas saskaņā ar nacionāliem tiesību aktiem un saskaņā ar ES direktīvu par atjaunīgiem energoresursiem, kas tika pieņemti 2009. gadā. Šāda veida enerģijas ražošanas industriālās izmaksas uz vienu megavatu ir augstākas nekā tā, nekā ja enerģija iegūtu saules un vēja darbības rezultātā, kas savukārt neseņem motivējošas subsīdijas, bet tāpat laikā ir konkurētspējīgas Bet, ja šāda tālāka atbalsta nebūs, tad konkurētspēja zudīs salīdzinājumā ar citiem atjaunīgiem energoresursiem. Šis konkrētais projekts, par kuru spriežam šai lūgumrakstā, atrodas Lāgo Divīko teritorijā. Tur ir arī plaši, mm, tur, mm, daudz, lielā mērā turistu galamērķi, tāpat arī UNESCO kultūras mantojums. Nemaz nerunājot par 12 eh, tūkstošu iedzīvotājiem, kas šajā reģionā dzīvo. Te ir arī dažādas putnu dzīvotnes saskaņā ar dabas aizsardzības fonda liecībām. Man sakot, dažāda veida dabas bagātību vietas. Tāpat laikā šajā teritorijā jau atrodas rūpnīca, kas ražo minerālu ūdeni. Šāda veida ģeotermāli urbumi būtu katastrofāli reģionam. To rezultātā tiek radīts amonijaks, cita veida ķimikālijas, arsēns, um, dažādi sulfīti, un tā darbības rezultātā var tikt piesārņot ezeri un upes līdz pat uh, Trevi upei. Šie projekti vienlaikus novadīs arī pie pie sulfīta nonākšanas gaisā. ogļūdeņraža sulfītu nonākšanas gaisā. Ehm, daļiņu skaits tiek pārsniegts, un tas var radīt tālāk ehm, plaušu slimības, dažādas ar plaušu darbību saistītas problēmas veselībā. Konstatējam, ka tas būtu bīstami arī reģiona upēm un resursiem tajās. Kā jau teicu, rodas arī cita veida emisijas, piemēram, šīs smalkās daļiņas, kas pārsniedz noteiktos līmeņus. Un tas nozīmē, ka šīs teritorijas iedzīvotāji tiks pakļaut, piemēram, arsēna piesārņojumam. Un tas varētu novest arī pie mikroseismiskas darbības eh, šajā reģionā, kas, protams, varētu tad tādā gadījumā savukārt ietekmēt privātās un sabiedriskās akas ūdens ieguvēju nonā, novedot pie tādām nelielām zemestrīcēm. Nu, gribu norādīt, ka tas viss iet pretrunā um, 98.83 direktīvai, kas pieņemta ES 2013. gadā un citām direktīvām. Direktīvas tiek uzskaitītas viena pēc otras. Eiratom tiesību aktiem tās tāpat, kas pieņem 2010. gadā 87. direktīva no 2013. gada tā tālāk. Visas tās ir direktīvas, kas runā par sliekšņu vērtībām attiecībā uz piesārņojošām vielām, uz bīstamām, kaitīgām vielām. Mm, tur tiek šajās direktīvās runāts arī par principu, ka maksā piesārņotājs, tur tiek runāts par upju ūdens kvalitāti un tā tālāk, un tostarp arī par iedzīvotāju aizsardzību saskaņā ar 44. pantu Eiropas pamatiesību hartā kā arī dzen 37. pantu Eiropas Savienības darbības līgumā vēlamies aicināt noteikti moratoriju ģeotermālai drillēšanai, ja burpšanai, īpaši šo mikroseismisko darbību rezultātā, kā rezultātā iedzīvotāji var tikt pakļauti nopietniem veselības draudiem. Turklāt tā visa rezultātā šī zeme kļūst arī nevērtīgāka. Vēlamies norādīt arī uz 228. pantu uh, un citu 43. pamatiesību hartas pantu. Um, mūsuprāt, lūgumu ir paņemot. Paldies, es atvainojos, ka es jums atkal, atkal um, lieku runāt, bet nu, varbūt tagad tā ir viena no pēdējām reizēm, un uh, nu, pēc tam jūs varēsiet uh, par to nu, vēlāk arī paklusēt komisijas, kā komisijas pārstāvs. Paldies, atbildēšu itāļu valodā jo vēlos minēt konkrētus terminus itāļu valodā. Jūs runājat par moratoriju ģeotermālajai urpšanai. Īsti nesaprotu, kāpēc e, jūs runājam par to šeit. Jūs runājat par Lācijo Toskānā, kur jau tiek konstatēts arsēns, piemēram, šajos klīns iežos, jeb, ja vēlaties, lai šāds moratorijas tiktu piemērots visā terpējā. Otrām kārtām, otrā lūgumraksta gadījumā jūs runājāt par, mm, par direktīvu, kura projektā tiek šobrīd skatīta iestādēs un ar kuru tiek palielināts dalību valstu saistības attiecībā uz potenciālo atjaunīgo energoresursu īpatsvaru kopējā enerģijas kokteilī. Un tad, eh, protams, šeit ir zināmas pretrunas eh, vidas aizsardzības direktīvai, tāpēc moratorijas ģeotermālās enerģijas ieguvēji ietu pretrunā šīs direktīvas pašu pamatmērķi, kopējo pieeju, ko izvēlējusies komisija un parlaments. Nu, tās ir debatas, kas, protams, paliek Eiropas parlamenta ziņā, jo es gal galā esmu vienkārši e- Eiropas komisijas tehniskais eksperts, bet ja jūs vēlaties noteikt moratoriju, tad tādā gadījumā tas varētu attiekties tikai uz vienu konkrētu vietēju situāciju. Es saprotu, ka var pastāvēt tādi īpaši apstākļi, kur zinātniski pētījumi liecina par to, ka šāda ļoti negatīva ietekme pastāv, un šis konkrētais eh, gadījums uz vietas varētu novest eh, attiecīgi pie cilvēku veselības apdraudējumu, tad runājam par arsēnu un citām kairīgām vielām. Un tādā gadījumā šai konkrētajā brīdī mēs saprast šo pieeju pieeju, bet, ka, bet komisija, lai saprot vispār ar šo moratoriju prasību, ko jūs tieši ar to domājat? Labi. Šis jautājums tātad lūk ir uzdots, izvirzīts. Lūguma raksta sagatavotājiem tālāk došu vārdu Mirandas kundzei. Priekšā detai paldies. Man interesē tas, ko lūgumraksta iesniedzējs teica par radonu. Un par šīm pārsniegtajām vērtībām mēs, protams, zinām, ka tas ir pretrunā ar direktīvu. Un šīs direktīvas taču būtu bijušas jātransponē nacionālajos tiesību aktos līdz šī gada mm, februārim, bet tad ne tā, tad, nu, tad šeit tiešām ir pārkāpums. Gribu arī izmantot šo iespēju, lai teiktu, ka standarta attiecībā uz radonu saturu ir jāņem vērā. Varbūt būtu vērts pat noteikt uzklausīšanu par to, kāda ietekme radonam ir uz veselību, uz dabu. Un tieši cilvēku veselību un dzīves apstākļiem, skolām, viņu cilvēku mājām un tā tālāk. Gribētu zināt, cik Daudz māju un ciematu ir pietuvinātas šim projektam un attiecīgi ar potenciālu iespēju izjust radonu ietekmi. Lielas paldies! Neviens cits nav pieteicies uzstāties. Vismaz manā sarakstā neviena cita nav un tāpēc. Nē, Tamburāno kungs tomēr. Paldies, es gribēju precizēt šeit vienu lietu attiecībā uz koplēmu procedūru. 17. janvārī šogad tika saņemts priekšlikums jaunai direktīvai. Mēs iesniedzam 37. grozījumu un tur teikts lūkas. Saskaņā ar ģeo, geogrāfisko raksturojumu tajos gadījumos, kad atsevišķas vielas varētu nonākt dabā un pēc tam noplūst augsnē, Un te jau tieši jūs par to arī runājat. Attiecīgi varētu tikt noteikti ierobežojumi. Es klausījos uzmanīgi, esmu gatavs arī iesniegt dokumentus. Uh, mums vajadzētu uzmanību pievērst ģeotermālajām aktivitātēm tādos reģionos, kur tas nav tik kaitējoši. Eiropas parlaments nav izteicies par labu moratorijiem ģe, ģeotermālās enerģijas iegūšanai kā tādai. Nē, šeit tiek noteikti vienkārši tādi izņēmumi, kur tā varētu tikt lieta konkrē, liekta konkrētos gadījumos, nu, piemēram, tā kā tas ir Toskānas gadījumā vai Latvijas reģionā, tajos gadījumos, ka kaut kādas ķīmiskas vielas uh, nonāk atmosfērā. Un es domāju, ka mēs vēl saņemsim, protams, vairāk informācijas par to arī nākotnē. Bet šai grozījumā mēs tad arī vēl sākām lūk, ka ja komisija līdz 2018. gada beigām e, turpina darbu, sagatavo informāciju par visām vielām, kas varētu būt saistīgas ar ģeotermālu aktivitāti un kas varētu būt kaitīgas videi šajā sagatavošanas periodā un tā par tām jābūt datiem gan uh, sagatavošanas, gan operatīvajā precīzā. Nu, lūk, tas iekļauts apsvērumos. Šobrīd notiek trialogs, mēs nezinām, vai tas, kā apstiprināts teksts nonāks arī gala versijā, bet komisija katrā ziņā ir iespēja šeit rīkoties un Eiropas parlaments ir izteicies par labu šāda veida formulējumam, uh, un es domāju, ka tas patiks Itālijas pilsoņiem, bet es domāju, ka tas patiks arī citiem iedzīvotājiem, kur arī varbūt varētu pastāvēt uh, kur arī varbūt varētu pastāvēt šāda veida problēmas ar geotermālās enerģijas ieguvi. Bet, kā jau teicu, mēs kā parlaments neaicinām uz moratoriju. Nē, mēs vienkārši vēlamies, lai pie konkrētiem apstākļiem tiktu veikta analīze un šāda veida geotermālās enerģijas iegūšana tiek apturēta, liekta tajos gadījumos, kad lūk tiek pierādīts, ka dažādi veidi kaitīgas vielas šādi nonāk atmosfērā augstnē un ūdeņos. Tāda ir mūsu pieeja. Tātad mēs turpināsim trialogu, darbu pie šī dokumenta Un, bet komisijai, protams, ir iespējas turpināt analīzi arī šajā konkrētajā gadījumā neatkarīgi no šī apsvēruma un likumdošanas darba. Mēs esam jūsu rīcībā, ja vēlties eh, jebkādu tālāku informāciju. Paldies, saka priekšsēdētāji. Vēlos pāriet pie nākamā lūguma raksta, jo tā, ar, tas arī ir pa tieši to pašu tēmu. Uh, Varbūt, ka arī mm, lūgumrakstu iesniedzējiem būtu interesanti dzirdēt vienam otru. Mēs savukārt varētu redzēt dažādu veidu atsevišķus nu, šķautnes šai problēmai. Tāpat arī 16 un 17 pāntu mēs varētu mēģināt skatīt kopā, lai komisija arī varētu rieģēt vienlaicīgi. Tātad lūk. 829. un 1185. Pie, nu, piektais lūguma raksts tiks skatīts kopā, tāpat arī nākamais, kas ir 845. lūguma raksts. Lūdzu. Jā, nolasīju šos skaitļus. Lūguma raksts iesniedzēja Silvija Perfetti ir klāt. Šķiet, ka arī jūs esat sagatavojis slaidu prezentāciju, vai ne tā? Nu tad došu jums arī vārdu uz piecām minūtēm. Buonasera a tutti, la ringrazio Presidente. Vi illustrerò questa presentazione sui principali aspetti. Mikrofonu lūdzu. Es vēlētos runāt par ģeotermālo enerģiju Dienvidu Toskānā. Šī uh, situācija ir uh, pasakas beigas, tāpēc, ka ģeotermālā enerģija nav zaļa. Pētījumi norāda, ka nav tādu eh, sliekšņu vērtību, zem kurām netiktu nodarīts eh, kaitējums iedzīvotāju veselībai. Toskānas reģionālā vidas aģentūra ir no, nu, nu, norādījusi, ka ģeotermālās elektrostacijas Toskānā rada sērskābi un eh, dzīvesudrabu. Un šī rādītāja ir 27 reizes augstāka nekā ziemeļos. Tagad, ņemot vērā 2008. gada ziņojumu mēs esam sagatavojuši caurmērā uh, cīvsadarba izmešas. Un ja mēs paskatāmies uz ģeotermālajām stacijām, tad tās rada arī amonjaku. Šeit uh, zilā krāsā grafikā jūs redzat uh, amonija izmešas Toskānā, salīdzinot ar uh, citiem reģioniem uh, šajā pašā Itālijas daļā. Uh, 2008. gadā jūs redzat, ka amonjaka ikgadējie rādītāji ir pārsniegti. Vides aizsardzības aģentūra norāda, ka amonjaks rada PM10 un PM2,5 palielinājumu. Šīs elektrostācijas rada 51% no uh, amoniaka izmešiem Toskānā. Šis raksts, kas ir sagatavots uh, zinātniskajā literatūrā, norāda uz uh, nekondensētajām gāzēm, kur arī var konstatēt uh, sērskābs metāna un amoniaka izmešas. Šī rakstā secinājumos ir norādīts, ka šīs stacijas, ņemot vērā to izmešus, nevar tikt uzskatītas par brīvām no CO2. Mēs esam iesnieguši Toskānas reģionālajai aģentūrai pirmo pētījumu, kur ir runa par ģeotermālo staciju ietekmi uz eh, šīs teritorijas iedzīvotāju veselību. Esam salīdzinājuši šo reģionu ar ziemeļiem un ar dienvidiem un ar citiem eh, reģioniem, pieņemot, ka šiem iedzīvotājiem dzīves apstākļi ir līdzīgi. Un redzam, ka mirstības rādītāji 2000, 2000. līdz 2006. gadā ir saprātīgi, un tas ir pirms šo staciju uh, eksploatācijas. Mēs vēlāmies izpētīt ģeotermālo staciju ietekmi. Mēs salīdzinājām šo, šo periodu attiecībā uz iedzīvotājiem, un šeit mēs redzam, ka Mirstības rādītāji bija 13,1% 13 augstāki vīriešiem, ja mēs salīdzinām eh, ar situāciju ciematos, kas atrodas 50 eh, km tālāk attiecībā uz audzē izraisītu nāvi, tad mēs redzam, ka attiecībā uz vīriešiem tā bija 19% vairāk izplatīta nekā teritorijās, kas atrodas 50 km tālāk. Un Ačidoso ciematā pat e, šāda veida mirstība sasniedz 30% no visiem nāvis gadījumiem. Geotermiskā Teritorija Amjatas reģionā ir saistīta ar lielākām veselības problēmām nekā ziemeļos. Mēs varam konstatēt arī vairāk nāves gadījumu vīriešu vidū, bet tas nav saistīts ar ģeotermāliem apstākļiem, bet gan ar šo vīriešu dzīves apstākļiem un ģenētiku. Vēlāk pēc pētījuma pabeigšanas Toskānas varas iestādes vēlreiz prezentēja uh, pašu veiktā pētījuma rezultātus. Tajā tika norādīts, ka nevarēja konstatēt atšķirības dzīves apstākļos iedzīvotājiem, kas dzīvo pie ģeotermālajām stacijām un kas dzīvo 50 km tālāk. Tieši tāpēc 2017. gadā tika veikts jauns pētījums, bet šī pētījuma rezultātus varēsim um, saņemt tikai pēc dažiem gadiem. Īsnībā tas viss runā pretī Eiropas Savienības izvēlētajai politikai, jo īpaši mēs paskatāmies uz uh, līgumiem. Uh, piemēram, līgums par Eiropas Savienības darbību 11. un 31. pāns. Mēs vēlamies aicināt ievērot arī Eiropas pamatiesību hartu, jo īpaši uh, šeit atsaucamies uz tās 37. pāntu, kur ir runa par vidas aizsardzību. Paldies par uzmanību. Thank you for, for having... Lielas paldies, ka tik efektīvi izmantojāt sev atvēlēto laiku. Tagad uh, dosim vārdu nākamajam lūgumrakstiesniedzējiem. Tas ir uh, eh, 845 lūgumraksts un Darījam Atsalupī ir uh, lūgumrakstiesniedzējs. Ar prieku došu viņam vārdu. Jums arī ir atvēlētas 5 minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Savā lūgumrakstā mēs runājam par to, ka Eiropas direktīva par vides ilgtspējīgumu netiek eh, ievērota, jo īpaši, ja runa par biodaudzveidīgumu sa saglabāšanu un eh, cilvēku veselības uzlabošanu, jo īpaši mēs vēlamies šeit atsaukties uz um, dzīvotņu direktīvu un arī uh, jūras vides direktīvu. Galvenokārt šeit ir runa arī par uh, ekosistēmu aizsardzību. Atjaunīgās enerģijas plānos netiek runāts par ilgspējuma kritērijiem, un jo īpaši mēs šeit runājam par striktiem parametriem, kurus vajadzētu izmantot geotermiskajā urpšanā, nepārsniedzot uh, noteiktus rādītājus. Šādā veidā varētu izvairīties no piesārņojuma gruntsūdeņos un netiktu ietekmēta arī lauksaimniecības zeme un seismiskā aktivitāte. Savā lūgumrakstā mēs atsaucamies uz vairākām Eiropas lietām, uz vairākiem gadījumiem, kad eh, ir izraisīta seismiskā aktivitāte, ja tiek izmantota hidrāskā laušana un uh, urpšana. Tāpat arī ir tikuši bojāti īpašumi uh, seismiskās aktivitātes dēļ. Mēs mm, vēlamies Eh, atsaukties uz Eiropas Savienības lēmumiem attiecībā uz ģeotermālo urpšanu, kā arī uz hidraulisko laušanu. Mēs redzam, ka šādās teritorijās bieži vien vēlāk ir vērojama seismiskā aktivitāte. Ir veikti pētījumi Polijā, Vācijā, Francijā un Itālijā. Attiecībā uz Vāciju Mēs zinām, ka jau deviņas eh, pilsoņu asociācijas vēršas pret ģeotermālo urpšanu, kas izraisa zemes satricinājumus. Šāda paša veida asociācijas eksistē arī Francijā un Itālijā. Mēs eh, redzam, ka šāda veida urpšana rada paaugstinātu spiedienu zem zemes, un eh, mēs vēlētos, lai tiktu izveidota neatkarīga Eiropas Savienības iestāde, kas veiktu pētījumus par uh, cilvēka izraisītu seismisko aktivitāti. Šāda veida iestāde jau darbojas Amerikas Savienotajās valstīs. Tāpat arī mēs vēlamies strādāt pie tradicionālajām vecmodīgajām eh, termoelektrostācijām. Tāpat arī mēs uzskatāmies, ka 4,3% dzīvesudraps un 4,2% amoniaks, ko rada rūpniecība un kur ir runa tikai par ģeotermālajām elektrostacijām Toskānā, nav akceptējumi rādītāji, jo īpaši amoņaks var izraisīt um, citās daļiņas. Mēs arī redzam, ka ģeotermālā aktivitāte ir uh, samazinājusi virszemes ūdeņus un ir paaugstinājusies amoņaka koncentrācija tajos. Tas runā krasi pretī uh, 2009. gada 28. direktīvai. Mēs jo īpaši vēlamies, lai šāda veida elektrostacijas tiktu aizliegtas, jo šīs stacijas eh, atmosfērā rada ārkārtīgi daudz gāzu izmešu. Ir vairākas direktīvas, kurās ir eh, runa par izmešiem un to kontroli. Atsaucamies arī uz eh, Tīrs gaisa Eiropā iniciatīvu. Tātad eh, šeit mēs redzam, ka lielākā daļa no ģeotermālajām stacijām, kas pašlaik darbojas Eiropā, rada ārkārtīgi daudz piesārņojošo vielu. Um, tāpat arī vēlāmies atgādināt, ka direktīvā ir norādīts, ka dzīvesudarba koncentrācija atmosfērā var pārvietoties eh, ļoti tālu no sākotnējās piesārņojuma vietas. Uh, Tāpat arī ietekme uz veselību un vīdi, ko rada ģeotermālās stacijas, var tikt uh, izmērīta visur Eiropā. Mēs vēlētos, lai tiktu noteikti minimālie attālumi eh, ģeotermāliem urbumiem, lai tie atrastos pietiekami tālu no apdzīvotiem centriem, un šim, attālums, šim attālumam nedrīkstētu būt zemākam par 35 kilometriem. Uh, Mēs arī uzskatām, ka ir cita veida ilgspējīga enerģija, proti saules un vēja enerģija, bet ģeotermālā enerģija nav ilgspējīga. Tāpat arī, ja runa par Eiropas elektrotīklu, miljoniem megavatu vienkārši pazūd, un tos mēs tagad aizstājam ar miljoniem megavattstundu, ko rada ģeotermālās stacijas, kas savukārt piesāņo gaisu. 2016. gadā Itālijas ģeotermālā industrija saņēma 260 miljonus eiro subsīdijās, un šīs subsīdijas maksā mūsu pilsoņi, kā arī elektrouzņēmumi, kuriem ir līgumi. Mēs a, vēlētos pārskatīt ilgtspējīgās enerģijas tiesību aktus. Mēs nevēlamies, lai pilsoņi tiktu maldināti, jo viņi uzskata, ka šāda veida ilgspējīgās enerģijas ir tīras. Diemžēl Eiropas Savienības tiesību aktos pastāv trūkumi un eh, nav klasifikācijas attiecībā uz ilgspējīgumu. Tas savukārt rada kaitējumu gan videi, gan arī cilvēkiem. Ņemot to visu vērā un balstoties uz 227. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību, mēs vēlētos aicināt Eiropas Savienības institūcijas piemērot pilnīgi pretēju pieju ģeotermālajai enerģijas ražošanai. Paldies! Tagad sveicu mūsu vidū Holsas kundzi no uh, Eiropas komisijas un dodu jums vārdu, lai jūs varētu izteikties par 16. un 17. darba kārtības punktu. Uh, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšādātāji. Geotermālā enerģija kopumā ir daudz mazāk piesāņojuša nekā eh, fosīlās eh, degvielas eh, elektroražošana. Saskaņā ar zinātniskiem pētījumiem ģeotermālās elektrostacijas rāda apmēram 5% no oglekļa dioksīda un 1% no sēra dioksīda izmešiem un mazāk nekā 1% no slāpekļa oksīda izmešiem, kuras savukārt rāda ogļu stacijas, kurām ir līdzīgs izmērs. Ģeotermālās stacijas līdz ar to rada gandrīz eh, nekādus izmešus, nerada gandrīz nekādus izmešus. Lūguma rakstu iesniedzēji jau ir norādījuši, ka atkarībā no ģeotermālajām īpatnībām, kā arī no izvēlētās tehnoloģijas, kas tiek izmantota, lai novērstu izmešus no pazemes, no pazemes slāņiem. Reālie izmeši dažos konkrētos gadījumos var būt augstāki. Tāpēc veidot nulle izmešu plānus ir viens no uh, pētniecības un attīstības plāniem Eiropas Savietnības eh, pētniecības programmās. Šeit varu pieminēt, piemēram, Eiropas eh, strateģisko tehnoloģiju plānu par eh, ģeotermālās enerģijas nozari. Attiecībā uz ģeotermālo spēkstaciju izmešiem. Tas tiek skatīts Eiropas Savienības vidas tiesību aktos. Cita starpā te ir runa par Eiropas Savienības ietekmes uz vidi e, izvērtējumu direktīvu un ir pieminēts arī citas direktīvas e, šīs sanāksmes skaitā. Komisija cieši seko līdzi tām, kā Itālijas varas iestādes e, piemērošos tiesību aktus, un komisija arī attiecīgi rīkosies, ja tā konstatēs, ka netiek ievēroti visi standārti. Attiecībā uz siltumnīca efekta gāzu izmešiem dalību valstīm ir pienākums sniegt ziņas saskaņā ar starptautiskā klimata pārmaiņu paneļu vadlīnijām. Tomēr mums ir arī jāatzīmē, ka dažkārt nav vienkārši nošķirt eh, cilvēku radītus izmešus no izmešiem, kas uh, rodas uh, dabas mm, parādību dēļ. Tieši tāpēc komisija veids pētījumu par ģeotermālajām spēkstacijām, kas sniegs papildu pierādījumus un norādīs, kā Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties tuvākajā nākotnē. Taču, kā jau es norādīju, ģeotermālās enerģijas īpatnības ir tādas, ka tai ir daudz zemāk ietekma uz vīdī un arī daudz mazāk siltumnīca efekta gāžu izmešu nekā alternatīvām um, energo ražošanas metodēm, kur tiek izmantota fosilā degviela. Līdz ar to ir jāņem vērā arī ilgspējīguma kritērija, pārskatot pašreizējo atjaunīgās enerģijas direktīvu. Mēs esam gatavi apkopot vairāk pierādījumu, veiksim arī analīzi. Esam jau sākuši pirmos soļus šajā darbā. Mums nāksies pieņemt lēmumu balstoties uz padziļinātu pētījumu par šiem jautājumiem. Thank you very much. The floor... Paldies. Tagad došu vārdu kolēģiem. Un pirmais vēlējās izteikties Tamburāno kungs. Paldies. Taisnība. Geotermālās uh, elektrostacijas nav uh, ieguvušas īpašas specifikācijas attiecībā uz uh, enerģijas ražošanu. Nav nekāda norāža attiecībā uz piesārņojošām vielām vai ciltumnīca efekta gāzēm. Mums vajadzētu šeit izteikties daudz skaitlī, tāpēc, ka ir daudz uh, dažādu ģeotermālās enerģijas veidu, un tāpat arī uh, ir tāda veida ģeotermālā enerģija, kur CO2 izmeši būs zemāki nekā fosīlajām elektrostacijām. Bet tiek izmantotas arī atvērtās ķēdes stacijas, un tās iespējams tiks izmantotas arī nākotnē. Šāda veida stacijas rada daudz vairāk CO2 un arī metāna nekā siltuma elektrostacijas, kas izmanto uh, fosilu degvielu. Domāju, ka mums uh, vajadzētu nošķirt kaitīgos izmešus klimatam, videi un veselībai un uh, izveidot kategoriju attiecībā, kategorijas attiecībā uz ģeotermālo enerģiju. Mēs uh, redzam, ka ir daudz un dažādu tehnoloģiju, un tāpat arī ir jāizvērtē, kā šīs tehnoloģijas tiek izmantotas. Attiecībā uz Itāliju vēlējos norādīt, ka uh, ģeotermālās stacijas, kas rada CO2, saņem subsīdijas, lai ievērotu klimata apsvērumus. Šķiet, ka šeit kaut kas nav kārtībā Eiropas Savienības tiesību aktos. Siltumnīca efekta gāzes, kā jau kolēģi norādīja, nokļūst atmosfērā bez eh, cilvēku iejaukšanās, bet ir eh, jādomā arī par uh, ātrumu, kā šīs gāzes nokļūst atmosfērā. Tātad mēs šeit runam, runājam par CO2 izmešiem ģeoloģiskā interpretācijā. Cilvēki iekšanās šos e, izmešus pātrina, tātad e, šie izmeši e, nonāk atmosfērā dabīgā veidā, bet ar cilvēku aktivitāti šie izmeši atmosfērā notāk daudz, daudz ātrāk. Un pašlaik To var novērot, tieši tāpēc arī rodas klimata pārmaiņas. Gribēju runāt par cīvsudrabu. Pēdējie dati par Toskānas ģeotermālo elektrostaciju nāk no 2007. gada, un tur ir runāts par kopējiem daudzumiem gadā - 1,7 tonu dzīvesudraba, kas ir nokļuvuši atmosfērā. Katrā termometrā ir 2 gramu dzīvesudraba, tātad Un tad mēs runājam par uh, 750 tūkstošiem termometru, kas katru gadu nokļūst atmosfērā bez jebkādas kontroles. Un 83% nāk no ģeotermālajām sacijām tieši Toskānā. Mēs nevaram uh, pievērt šeit acis, nevaram to darīt nec parlamentā, nec arī komisijā. Līdz pēdējiem gadam, līdz iepriekšējiem gadam, uh, dalību valstīm nevajadzēja iekļaut eh, dzīvesudraba rādītājus apskatā par ģeotermālajām stacijām. 2007. gadā parādījās eh, prasība uzrādīt daudzumus. Itālija nav nosūtījusi šos datus, un mēs Eiropas komisijai uzdevām par to jautājumu, bet nekas nav izdarīts. Vai tiešām Itālija drīkst atļauties neievērot Eiropas Savienības tiesību aktus? Paldies, Manilkungs. Paldies visiem par visu detaļu norādīšanas. Es ar šiem lūgumrakstiem, kurus skatām, protams, Eiropas Tautas partijas nostāja par šiem lūgumrakstiem ir tāda, ka tās jāsaglabā kā skatāmas, jo vēl nav ievākta pietiekoša informācija komisijā nav arī no komisijas iegūt vajadzīgā informācija, īpaši tas attiec uz uh, lūgumrakstu numuru 0829. Mēs uh, piedāvājam to tālāk nosūtiet ITRE komiteju un tad arī, lai būtu atzinums no ENVI komitejas. Liels paldies! Evi Kunz, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Vēlos izteikties lai uzsvērtu to, ka, protams, šie lūguma raksti ir jāsaglabā kā skatām piekrītu. Tam, ko sacīja mans kolēģis no Eiropas tās partijas, es domāju, ir nepārprotami, ka šie lūguma raksti liecina par lielo trūkumu Eiropas Savienībā, ka nav izveidotas vadlīnijas un noteikumi, kas regulē šo nozari. Uh, vairs eh, šodien vispār nekāda netiek skatīta noteikumos un standartos, lai sargātu vīdi cilvēku veselību un klimatu. Es domāju, esam dzirdējuši nepārprotams apliecinājums esošajām problēmām. Citēšu to, ko šeit es dzirdēju, proti jautājums par seismiskās aktivitātes izraisīšanu izdarīja šādu veidu darbību. Tādā valstī kā Itālija, kur, diemžēl, jau ir saskārusies ar ļoti dramatiskām situācijām, zemstrīču gadījumos, tāpēc ir ļoti svarīgi saglabāt šos lūgumus kā skatāms, un, protams, kaut kas jādara gan nacionālā, gan arī savienības līmenī, lai šo normatīvo trūkumu novērstu. Es domāju, ir ļoti svarīgi pilnīgi informēt Nacionālās un reģionālās varas iestādes, kas saistīts ar šādu veidu darb, darbību. Paldies! Lielas paldies! Jūs esat pēdējā runātāja manā sarakstā. Un tagad vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, kā mēs skatām visādus šādus lūgumus. Es domāju, mums jāturpina tie skatīt. Nevelt mēs esam salikuši lūgumrakstus kopā, mēs skatām lūgumrakstus pa tematiem tādā holistiskā pieejā. Tātad Ko mēs darīsim? Protams, visus lūgumrakstus saglabājam kā skatāms, nosūtīsim vēstules dažādām reģionālajām varas iestādēm, lai norādītu, ka mūsu komiteja ļoti uztrauc šie jautājumi. Mēs vienkārši informēsim viņus par to, ka mēs šos jautājumus skatām. Tālāk visus šos lūgumrakstus nosūtīsim ITRE komitejai, atzinumu izstrādāja un arī ENVI, lai mēs gūtu informāciju, kā norādīja Mandelkungs. Tātad atkārtoši. Problēma šiet ir nepārprotams skaidra, taču mums vajadzīgs ievākt vairāk faktu, lai varētu rīkoties tālāk. Tātad 617, 621, 829, 1185 un 0845 visi šie lūgumraksti attiecas uz ģeotermālo enerģiju un atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Mēs tos visus kopā aizsūtām abām komitejām. Un vienīgā atšķirība attiecībā uz aslēm ir tā, ka tās tiek nosūtītas dažādām reģionālā varas iestādēm. Un es redzu, ka kolēģi piekrīt. Tātad rīkosimies šādi. Vēlos pateikt tiem lūgurakstu iesniedzējiem, kas ir uh, veikuši tik tālu ceļu. Paldies, ka ieradāties pie mums, ka veltījāt tik daudz savu laika. Un arī strādājāt ar sirdi un dvēseli, neparprotam, veltījāt arī savu zināšanas šim darbam. Pateicos arī komisijas pārstāvjiem par ļoti skaidro labo sadarbību strādājot pie šiem lūgumrakstiem. Lielas paldies! Un tagad pievērsīsimies nākošajam tematam iepazīšanā ar pētījumu atkritumu apsaimniekošanu Eiropā, galvenās problēmas un paraugu prakse. Mūsu viesis ir eksperts Kristians Noibauers, viņš ir projektu vadītājs. Esat sveicināts mūsu komitejā un dodu jums vārdu. Thank you very much to the chair and to the... Paldies priekšsēdētājai un lūgumras komiteju par to, ka mums ir iespēja pastāstīt par mūsu pētījumu rezultātu. Man sauc Kristians Noibaurens, es <clears throat> pārstāvu vides aģentūru Austrijā. Mēs notarbojamies ar atkrituma apsaimniekošanas problemātiku. Nākošo 20 minūšu laikā pastāstīšu jums par mūsu pētījumu rezultātiem. So the content, uh, some key data on... Tātad pamatdats par eh, mūsu pētījumu pavisam ātri iziešu tam cauri, tad sniegšu pārskatu par rezultātiem, kā mēs kategorizējam lūgumu rakstus, kāda veida atkrituma apsaimniekošanas pasākumi tiek skatīti, tad sniegšu arī informāciju par tiesību aktiem, kas, at, kas attiec uz konkrētiem lūgumu rakstiem, tad arī pavisam ātri pastāstīšu par lūgumu rakstiem, kurus analizējām, vienkārši sniegšu jums pārskatu Mm, kādus datus mēs ievācam. Tad vēl ļoti svarīgi ir sniegt informāciju par paraugu praksi, kas dažos gadījumos jau tiek izmantota dažās dalībvalstīs. Un tad noslēgumā nu, sniegšu rekomendācijas, kāda pieeja izmanto tālāk. Pamata dati par pētījumu. Pavisam ātri iziešu cauri šim sarakstam pētījumu pasūtīja lūgumrakstu komiteju, jūras komiteju, un pētījums tika veikts mūsu aģentūrā. Galvenokārt veicām darbu birojos, izmantojam datus, kas ir pieejami no lūgumrakstiem. Un svarīgi vēl ir minēt to, ka mūsu veiktais darbs pamatojas uz iepriekšējo izvērtējumu, kas tika veikts 2011. gadā. Toreiz mēs izvērtējām 101 lūgumu rakstu, un pagājušajā gadā, 2017. gadā, mēs izskatījām 10 lūgumu rakstus. Tie visi ir saistīti ar atkrituma apsaimniekošanas tematu. Tātad īsts pārskats. Es saprotu, ka nevar uh, labi saskatīt tekstu, uh, šajos attēlos, teiks, ir pārāk sīkiem burtiem rakstīts. Šeit jūs redzat um, četrus tematus, mm, uz kuriem tiek norādīts lūguma rakstos problēmu jautājumu. Pirmais, kā redzat, pirmā kolona ir par uh, procedūrām. 2017. gadā zilais, uh, zilā zona apzīmē Um, kas tika 2017. gadā skatīts, pārējais sarkanais ir attiecis uz 211, tātad 57 lūgumraksti attiecas uz procedūru attiecībā uz uh, esošo um, iekārtu darbību. Tad uh, tālāk uh, 50 Četri lūguma raksti attiecas uz uh, jau esošo ražotņu izmantošanu vai uh, iekārtu izmantošanu. Un pavisam tā, tas ir no 111 lūgumrakstiem. Un tā tālāk ir tematiskie joma saistībā ar atkritumu sistēmas darbību. Šeit ir 28 lūgumraksti velti, veltīti šim tematam. Un uh, Pēdējais stabiņš attiec uz jaunu tematisko jomu, kas tika izvērtēta tikai 2017. gadā, proti te ir runa par neatbilstošu radioaktīvo atkritumu utilizēšanu. Šādus uh, tematus tad mēs skatījām lūgumrakstu gaismu. Uh, Un kas tad ir jaunums? 2017. gadā mēs arī redzam, ka esošo iekārtu darbība ir galvenais uh, problēma jautājums lūgumrakstos. Vēlos pievērsties nākošiem grafikam. Te ir dažādi iekārtu tipi, kas tiek skatīti lūgumrakstos. Te mēs redzam, ka uh, Atkrituma poligona 2017. gadā vēl ar vienu ir, ir galvenais atkrituma pārvaldības uh, tips, uh, kas ir problemātisks. 2011. gadā mums bija 57 7 lūgumrakstu saistībā, 58 lūgumrakstu saistītā, saistībā lūgumrakstiem un 2017. Eh, gadā 4 šādi atkrituma poligoni. Citi temati ir saistīti ar visādiem citiem apsaimniekošanas veidiem, noglabāšanu vai citiem veidiem. Tur, tur tika izskatīts trīs, e, iz, izskatīt trīs lūgumraksts 2017. gadā. 2017. gadā neviens lūgumraksts neatiecās uz atkritumiem no ražošanas procesi un ražotnēm. Jauns jauna tendence ir šie citi lūgumraksti, tie ir saistīti ar radioaktīvo atkritumu pārvaldīšanu. Par kādiem atkritumu veidiem ir runa? Te mēs redzam, ka galvenokārt pilsētas citi atkritumi un citi nebīstamie atkritumi, tie ir lūgumrakstiesniedzēju fokusu jomu. Tas tā ir pamat problēma 2017. gadā jau tika minēts. Ir parādījies jaunais temats, divi, divi līguma raksti 2017. gadā, kas ir saistīti ar radioaktīviem atkritumiem. Protams, bīstami atkritumi un toksiskie atkritumi vēl ar vienu ir būtisks temats līguma rakstos. Tā īsi pastāstīšu par geogrāfisko perspektīvu tātad kāds ir sadalījums pa Eiropas Savienības dalībvalstīm, te ir redzams, ka vairāk dienvidu eh, austrumu reģionos eh, ir lūgumrakstos runa par atkritumu pārvaldīšanas jautājumiem, un eh, dienvidu rietumu un arī centrāla Eiropas daļā Francijā arī ir lūgumraksti par šiem tematiem. Ko mēs darījām vēl papildus? Mēs paskatījāmies, uh, par kādiem atkritumu tiesību aktiem ir runa lūguma rakstos. Mēs izstrādājam savu veidu juridisku izvērtējumu, paskatījāmies, kāda veida panti konkrētajās regulās tiek uh, izcelt, un tad mēs paskatījāmies, kuri panti izceļas šai gaismā. Protams, atkritumu ietver direktīva, piemēram, 4. pants un 11. pants, 4. pants attiec uz atkritumu hierarhiju un 11. pants attiec uz mērķiem, pārstrādes mērķiem, reciklēšanas mērķiem. Un um, te ir daudz problēmu. Un otrkārt direktīva par atkritumu poligoniem. Tā ir arī ļoti būtiska lūgumrakstos. Jūs redzat, par kuriem pantiem ir runa un cik bieži tas parādās logumrakstos. Nu, jauns temats ir radioaktīvu atkritumu pārvaldīšana. Šajā ziņā mums nav normatīvo aktu atkritumu jomā, mums ir uh, tiesībā kā tiecībā uz Eiratomu līgumu. Te mēs esam izvērtējuši četras regulas. Galvenā ir regula par atbildīgu un drošu radioaktīvā uh, un degvielu izmantot atkritumu, izmantotās degvielas atkritumu droši pārvaldīšanu. Te ir divi līgumraksti bijuši. Viena attiecas uz radioaktīvo atkritumu pagaidu glabāšanu, un otrs lūgumraksts koncentrējās uz nelegālu radioaktīvo at, radioaktīvo atkritumu utilizēšanu. Un attiecībā uz šiem diviem tematiem protams, tika pieminēti atbilstošie tiesību aktu no Eirato līguma. Vēlreiz galvenie problēma, jeb sūdzību jautājumi, atļauja iegūšanas procedūra, iespējamais, ne, iespējamā nelabvēlīgā ietekme uz jau esošajiem, esošajiem iekārtām atkritumu pārstrādē, Un tālāk vispār trūkumi atkrituma pārvaldes sistēmās un ceturtkārt neatbilstoša radioaktīvo atkritumu pārvaldīšana. Šajos eh, četros tematos mēs mēģinājām atklāt galvenos trūkums, nāk klajā ar rekomendācijām, kā rīkoties tālāk. Vēlreiz vēlos jums parādīt, nu jā, es saprotu, jūs nevarat salasīt šo tekstu. Šajā grafikā attaidnojas, kuras lūgumrakstus analizējam 2017. gadā. Divi ir no Itālijas. Tie attiec uz Kalabrijas reģionu. Divi no Grieķijas, galvenokārt attiecībā uz atkritumu poligoniem. Divi no Spānijas, attiecībā uz atkritumu pārvaldības plānu un pārstrādes iekārt divi no Francijas, viens no Ungārijas un viens no Slovākijas. Tātad šos lūgumrakstus mēs izskatījām, izanalizējām. Mēs mēģinājām norādīt, mm, uz kuru tematu attiec šie lūgumraksti. Tad nācām klājām analīzi un norādījām uz to, kāda ir galvenie trūkumi. Un tad arī mēs izstrādājām rekomendācijas. Pirmais temats Atļauju iegūšanas procedūras. Kādi ir galvenie trūkumi, kas atainos lūgumrakstos? Piemēram, eh, iekārt nedarbojas saskaņā ar iegūto atļauju, kaut kas aizkavējas, nepietiekams ietekmes uz vidi izvērtējums un nav pietiekama sniegta informācija Uh, no iestāžu puses interesētām pusēm. Tie ir galvenie trūkumi, kas atainojas līguma rakstos. Rekomendācijas ir visnotaļ vispārīgas. Pirmā rekomendācijas ir uzlabot uh, saziņu starp iestādēm, līgumslēdzējiem, visām interesētājiem saistītām pusēm, otrkārt iesniegt, uh, kvalitāte, ieviest kvalitātes kontroli un vides uz ietekmi izvērtējumu pārbaudīšanas sistēmu. Tad sniegt pietiekamas administratīvas pilnvaras visām nacionālajām reģionām, vietējām pašvaldībām un arī izstrādāt tālākus standartus vidas aizsardzībai. Attiecībā uz paraugu praksi, protams, ir jau iedibinātas vairākas procedūras un noteikti noteikumi Eiropas līmenī. Mēs Vēlējāmies mūsu pētījumā sniegt uh, paraugu prakses piemērus, lai atainot, kur šādi trūkumi jau ir novērsti un kur jau ir ieviesti instrumenti, kas ir pieejami, lai uzlabotu situāciju. Tad attiecībā uz uh, ietekmes uz vidi novērtējumu, protams, Eiropas līmenī ir izveidotas ekspertu grupas un norisinās informācijas aprite, tad ir arī pieejami ziņojumi par eh, ietekmes izvērtējumu, ietek, eh, ietekmes izvērtējumu direktīvas efektivitāti un piemērošanu. Un tās ir tādas kā vadlīnijas, kā labāk identificēt veiksmīgāku pieeju nākotnē. Sabiedriskā apspriešanās, protams, arī te ir eh, nacionālajā īstenošana ziņojuma attiecībā uz ārhūsas konvenciju. Ir pieejama plaša informācija ko var uzlabot Eiropas valstīs, un, protams, arī Eiropas standartizācijas institūts. Tas sniedz standārts, un tas ir ļoti svarīgi atļauj piešķiršanas procedūrām. Standarti ir tādas kā vadlīnijas, tad var secināt, cik tālu atkritumu pārstrādes uh, iekārt uh, drīkst uh, atrasties. Uh, minimāli no apdzīvotas vietas. Tas arī ir svarīgi, tie ir tādi pamatdati, kas tiek uh, iekļauti atļaujā. Otrais temats ir ietekmē, kas riet no jau esošajām iekārtām. Tātad te galvenākārt ir runa par apdraudējumu veselībai un videi, tāpēc, ka neatbilstoši tiek izmantota atkrituma pārstrādes iekārta, Tātad ir kādas emisijas apdraudējums veselīzme, nepietiekamas pārbaudīšanas un uzraudzības procedūras operatīvai fāzai, tad nepietiekam tehniskā pielāgošana, atbilstošajai kārtai nepietiekam nelegāla um, esošo iekārtu izmantošana. Mēs zinām, ka Eiropas līmenī ir noteikts, ka iekārtām ir jāpiemlāgojas augstākiem standartiem, un daži lūgumrakstu iesniedzēji mm, apgalvoja, ka tas netiek veikts pietiekamā līmenī. Rekomendācijas ir vispārīgas. sniegt administratīvās uh, pilnvars nacionālajām, reģionālām un vietējām pašvaldībām, kas ir atbildīgs par uh, atļaujas sniegšanas un uzraudzīšanas procedūru. Turpināt uh, mērījumus pamata emisijām un procesu parametriem, lai nodrošinātu, ka atbilstoši tiek izmantot iestādi. Uh, un arī sniegt informāciju sabiedrībai par eh, veiktajiem pētījumiem, lai tas būtu pieejams tiešsaitē, veicinot sabiedrības uzticēšanos. Var arī iesaistīt sabiedrību eh, šajās procedūrās. Un tad arī var veikt kontrolas inspekcijas uz vietas atkrituma pārstrādes iekārtu vietās. Tas ir ļoti svarīgi, jo ir būtiski, lai varas iestādēm būtu iespējas apmeklēt, inspicēt visas atkritumu pārstādes iekārtas. Jā, labi, paraugu prakse attiecībā uz otro tematisko jautājumu loku. Runājot par esošo iekārtu ietekmi. Mums ir Eiropas Savienības iestādes, kas nodarbojas ar šo tematu. Viņu Impelu tīkls ļoti labi darbojas. Tur ir iestādes, kas sadarbojoties uh, veids uh, kopīgas pārbaudes, piemēram, uz robežas, tas ir ļoti svarīgi situācijas uzlabošanai. Impel tīkls veids uh, atkritumu poligonu pārbaudes, Tātad eh, viņiem ir arī labas vadlīnijas eh, atkrituma poligonu pārbaudīšanai. Tālāk runājot par eh, labākajām pieejamām tehnikām, bet ieteikumi tiek, pā, vadlīnijas tiek pārskatītas. Es domāju, ka tik 75 komiteja 12. aprīlī sanaks kopā, lai nu, balsot par labāko pieejamo tehniku, dokumentu, atkritumu nozare. Un tad arī būs paraugu prakse atkritumu pārvaldības sektora. Un arī labākās pārvaldības prakses. Šis jautājums tiek skatīts Eiropas līmenī. Ir kopīgais pētniecības centrs Seviļā kas ir izstrādājis labākās pārvaldības prakses uzņēmumi, un arī tas var uzlabot situāciju jau esošo iekārtu gadījumā. Nu, trešā tēma ir atkrituma pārvaldības sistēma kopumā. Te mēs redzam arī, ka pastāv zinām trūkuma attiecībā uz eh, atgūšanas un um, utilizēšanas kapacitātēm konkrētos reģionos. Otrs punkts šeit ir tāds, ka pilsoņi izrāda spēcīgu opozīciju, pretestību jaunu atkritumu pārstrādes iekārtu projektu īstenošanai, nu, piemēram, atkritumu sadedzināšanai un tā tālāk, sakot, ka, lūk, eh, šī problēma nemanā sētā tad to darīt, ja. Un trešais ir tas, ka arī nelegāla pārvadāšana, nelegāla atkrituma izgāšana joprojām ir ļoti problemātisks jautājums, kas parādās arī lūgumrakstos un ko tiecīgi analizējām. Nu, labi, tagad pātrināšu mazliet, man šeit palikus tikai viena minūte. Varbūt pārlekšu pāri šīm rekomendācijām. Tas faktiski viss ir tā pašā virzienā, kā jūs jau dzirdējāt, tāpat arī paraugu prakses jautājumu šeit minēt, jau minēju impel tīklu, kur iekļauts arī vadlīnijas inspekcijām, tāpat tur arī ir e, atspoguļot tie lieliskie rezultāti, ko gūšas gūš dalībvalstis un reģionālās iestādes kopīgi kopīgā darbībā. Un viena lieta, ko gribēju pieminēt, ka ir arī juridiskā līmenī dažādas platformas, kur varas iestādes var padalīties ar informāciju, piemēram, par nelegālu darbību. Un attiecīgi var, var atrast visas tās iniciatīvas, kas Eiropas līmenī jau izveidotas un kas var tad lūgt, nu, ko var apskatīt internetā un tam līdzīgi. Un visbeidzot, Noslēgumā vēlos pateikt, ka tajā brīdī, kad šo analīzi veicām, tā bija tāda ļoti aptuvena analīze, nu, desmit lūguma raksta 2017. gadā, bet, kā jau teicu, pamatojāmies, balstījāmies uz 11. gadu pēc lūguma raksta analīzes rezultātiem, un domāju, ka ir ļoti labi šādu priekš pārskatu gūt, un to jūs varat, ar to jūs varat iepazīstināt iepazīties mūsu pētījumā, un paldies vēlreiz par uzmanību, paldies, ka devāt man iespēju šodien par to visu runāt. Lies paldies, jūs tiešām ļoti veiksmīgi ievi, mm, esat veiksmīgi saulēcīgi šo informāciju sniedzis, tieši labi, pirms mēs dodamies. Uh, pirms mēs ķeramies klāt Grieķijas jautājumiem, atkrituma pārstrādes jomā, tur tas ir kļūst par milzīgu problēmu jautājumu pilsoņiem. Un es it īpaši vēlētos teikt pār, paldies jums, Noibauer kungs, par to, ka bijāt tik lakonisks, norādījāt uz šīm problēmām. Un kā jau minējiet, iepriekšējais pētījums notiek 2011. gadā, tas tagad ir atsvaidzināts. Un lūk, lūk ir pē, veikts pētījums. Gribētu arī deputātiem ieteikt, tīpaši Grieķijas varas iestādēm, iepazīties ar šo pētījumu. Mēs rēķināmies ar to, ka Grieķijas deputāti no dažādām politiskajām grupām šo doktrīnu nosūtīs vietējām varas iestādēm. Tas tiešām ir tāds labs, veiksmīgs dokuments, tas var būt ļoti liederīgs šais turpmākajos dienās un gados. Un pirms mēs pārējām tālāk atkal pie lūgumrakstiem, došu vārdu komisijas pārstāvim Diesam Delta Stiljo. Lielas paldies priekšādātāji! Jā, es esmu no Digi Environment, no vidas ģenerāla direktorāta. Tiešām ar prieku konstatēju, ka veikt atkal tādu kā inventarizācija attiecībā uz esošo situāciju. Var komentēt tikai to sadaļu, kur runāts par atkritumu pārstrādi eh, radioaktīvo atkritumu jomā, jo tas neietilpst šai konkrētajā direktīvā. Par to runāts, kā jau tika minēts, Eirātom līgumā. Interesantā kārtā Kad skatījos uz septīto slaidu, un tur bija šī karte, no, no kurienes nāk šie, nākuši tie lūgoraksti 2011. gadā, tad jāsaka, nebija pārsteidzoši, ka bija tāda pirtis, tāda, tādas koncentrēšanās eh, Itālijā, Grieķijā, Īrijā. Un visos trīs gadījumos komisija veica juridisku darbību, eh, uzsāka pārkāpumu procedūru Eiropas kopienu tiesā Luksemburgā Un, attiecīgi, nolēmumi nāca attiecībā šim trim dalību valstīm par neatbilstīgu atkritumu pārstrādes praksi, ka rezultātā tikusi pār, tikuši pārkāpt tiesīgā tie, tiesību akti. Nu, diemžēl vēl līdz pat šai dienai Itālija un Grieķija maksā lielas bargas soda naudas par to, ka pastāv nelegāli atkritumu poligoni to teritorijos. Un Grieķijas gadījumā tas attiecas arī uz neve, nepareizu kaitīgu atkritumu pārstrādi. Gribēju tikai teikt, ka lūkējas iestādes šeit nevar vainot par bezdarbību. Mēs darījām visu, kas mums bija jādara. Tā vēl gribu teikt, ka esmu līdziesaizāls iespējamos informāciju par iespējamiem trūkumiem un arī rekomendācijas e, savā dokumentā un nodošu tos tālāk savus ģenerāldirektorātu darbiniekiem. 15. gada decembrī komisija pieņēma aprits ekonomikas darbības plānu, un līdz ar to tas bija jauns pavērsiens atkritumu pārstrādes tematikas iekļaušanu eh, tādā jaunā apskatas līmenī ES kopumā, un kas vēl nozīmīgāk, tas īpaši aktualizētos attiecībā uz tām dalībvalstīm, kur šīs darbības nav veiksmīgas. Nu, laiks ir pienācis nonākt līdz tādiem gala rezultātiem drīz tiks apstiprināta aprits ekonomikas atkritumu priekšlikumu sērija. Esam noteikuši 2030. gadu kā gada datumu, kad jābeidz poli, atkrituma poligonu darbība, tai jau jāsamazina, to apjoms jau jāsamazina, un ES jākļūst par augstu līmeņu pārstrādes ekonomiku. Tas varētu notikt pateic, pateicoties ambiciozu mērķu noteikšanai visām atkrituma plūsmām. Un tomēr līdz šim datumam mums vēl ir jā, jāspēj pārvarēt divas plaisas. Viena no tām ir juridiska un īstenošanas plaisa. Ja salīdzinām atkritumu pārvaldīšanas skaitļus, dalībvalstīs un investīcijas, trūkstošās investīcijas šai jomā. Un, diemžēl, jāsaka, ir arī pastā neatbilstības jautājumu un ēs finansēju, ēs finansējumu jomā šai ziņā. Un pirms komisija ķeras pie tādiem striktiem likuma risinājumiem ar sankcijām, respektīvi pie tā, ka tā sūdz dalību valsti Eiropas kopienu tiesā, tā vienmēr cenšas vispirms dalību valstī piedāvāt atbilstīgo tehnisko palīdzību. Uh, pirmām kārtām nosakot tādu pamat eh, līniju, to darām ik gadus ar vides eh, pārskatu pārskatā, ar vides pārskatu, tālāk piedāvājam arī dažādus atbilstības seminārus valstīs, kurām grūti izpildīt šo noteiktos vērtus attiec, attiecībā uz atkritumu pārstādi, un piedāvājam arī koleģiāla rakstura seminārus par paraugu praksi, tā lai tā šī paraugu praksa varētu tikt eksportēta no vienas dalībvalsts uz otru, un tā nu ir sagadījies, ka nu pat bija situācija, kad īrijas varas iestādes devās uz Rumāniju, lai informētu viņus par to, kā viņi atrisinājuši problēmas īrijā. Tātad, lūk, Tas ir bijis tāds veiksmes stāsts. Un visbeidzot mums ir arī agrīnā brīdinājuma mehānismi, kas ļauj, norā, kas ļauj identificēt um, agrīni dažādu veidu trūkumus īstenošanas praksā. Tātad, lūk, daram visu, kas ir mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka dalība valstis spēj nostāties uz pareizā ceļa. Un tikai tad, kad visi šie līdzekļi ir izsmelti un attiecīgās varas iestādes tomēr nedarbojas, tad komisija ir spiesta uh, nu, ķerties pie striktiem līdzekļiem un ierosināt pārkāpumu procedūras. Ja sistēmiski pastāv šādas vājās vietas, un te es gribu uzsvērt vārdu sistēmiskas vājās vietas, tad tādā gadījumā mums, nu, atgādināšu, nav iespēja izskatīt katru atsevišķo gadījumu, kad rodas kāds pārkāpums. Tātad tajos gadījumos Eiropas komisija ir gatava rīkoties, sistēmiski konstatējot šādas vājās vietas bet galu galā dalībvalstis ir primāri atbildīgas par tiesību aktu, direktīvu transponēšanu atbilstīgu īstenošanu. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Paldies arī par lielisko sadarbību šajos jautājumos, par to, ka esat ieradušies šeit un ieguldāt savu laiku Um, un darīsiet to arī turpmāk, lai pārliecinātos, ka direktīvas tiek atbilstīgi īstenotas dalību valstīs un cerēsim, ka nu, tā tas notiks visur Eiropā, bet nu šobrīd vēl tā nav. Kā jau to arī tūlīt dzirdēsim. Tālāk gribētu kolēģis pavisam īsi rēģēt uz dzirdēto, un tad atkal ķersimies pie lūguma rakstu izskatīšanas. Pirmā runātāja Mirandas kundze. Priekšādātāja, paldies! Šis pētījums, manuprāt, nu, ir ar zināmām vājajām vietām, it īpaši runājam, piemēram, par Galīcijas situāciju. Un tas ir attiecībā uz lūgumrakstu, ko esam šeit komitejā skatījuši, attiecībā uz sadzīves atkritumiem un sadzīves atkritumu plānu attiecībā uz Galīciju. Gribēju vienkārši sniegt jums papildus informāciju un varbūt arī saņemt eh, atbildes uz saviem jautājumiem. Arī komisija ir klāt, varbūt, ka mēs varam to izmantot, eh, lai atbildētu lūgumrakstam. rakstam kas tika iesniegts jau 2014. gadā no Galīcijas platformas. Principā 35, asociāci... Mm, 35 organizācija asociācija iesniedz šo lūgumu rakstu, un tas bija ļoti skaidrs sakot, ka vairāk atkritumus nedrīkstam labot, eh, ražot. Mums ir jāpāriet uz tādu situāciju, kur atkritumi tiek pārvaldīti un kur būtu noteikts nulles atkritumu mērķis, tieši kā jau komisija arī teica. Mm, te nu man jāvaicā kā tiek, cik daudz tiek runāts arī par atkārtot izmantošanu. Galīcijā 2010. gadā viss šis process aizsākās un redzējām, ka tiek radīts arvien vairāk un vairāk atkritumu, nevis tiek samazināta atkrituma apjomi. Nu, ne, netiek tik daudz runāts par pārstrādi, par kompostēšanu, bet runājam šeit arī, piemēram, par kaitīgajiem atkritumiem, kur apjoms pavairojas. Nu, tātad centralizētais plāns uh, radīja tālāk vairāk atkritumu, bīstamos atkritumus, kas tālāk tiek mm, lielus mm, distances pārvadāti. Tas, protams, savukārt pat lielā mērā patērē arī enerģiju, rada transporta problēmas un, protams, tālākas emisijas. Ziņojuma sagatavotājs, protams, nav atbildīgs par to faktu, ka viņš šo informāciju nav saņēmuši, bet vienkārši gribēja izmantot šo iespēju, lai norādītu priekšādātāju uz to, ka manas grupas priekšādātājs un manas politiskās, tātad partijas vadoņi vēl šo jautājumu atkris, at, atrisināt pēc iespējas ātrāk. Mēs jau četrus gadus gaidām uh, rezultāts un būtu ļoti jauki, ja mēs šo darbu varētu paveikt. Paldies! Tas netiek skatīts šajā komitejā, tas jums, jā, e, jā, tas jums jāapspriež ar savu koordinātāru, un tad koordinātors tālāk šo jautājumu var virzīt. Jā, un tad varēsim to atkārtot skatīt. Nākamā runātāja Ferāras Gonza lūdzu. Priekšādātāji pateicos. Divi lūgumraksti, ko minēja pētījuma sagatavotājs ir par Kalabrijas reģionu, un tas arī ļoti labi parāda, ilustrē to, cik šī problēma ir nopietna manā reģionā par mm, atkritumu pārstrādes jautājumiem. Kalabrijā Itāliju iesūdzēja Eiropas kopienu tiesā, jo turpinājās ļaunprātīga poligonu izmantošana manā reģionā. Milzīgas summas tika nomaksātas sodinātās un nav arī skaidrs, kādi mēri ir pieņemti un cik daudz šo poligonu vēl jānodrošina atbilstīgi jāprīko. Tāpat laikā šāda veida neaizsaktie poligoni, neaizsakto un nepareiz aprīkoto poligonu skaits faktiski ir pat pieaudzis Kalabrijas reģionā. Un turklāt eh, šī uzsāktā pārkāpuma procedūra turpinās arī attiecībā uz notekūriņiem, um, jo arī šajā gadījumā netiek ievērotas attiecīgās tiesību normas, ēst tiesību normas. Situācija līdz ar to ļoti labi parāda, ka šai teritorijā ļoti lielā mērā ciešam no augsnes un ūdens piesārņojuma. Un tas, protams, kait arī kopējai ainavai, tas kaitē sabiedrības veselībai. Sākotnēji atkrituma pārstrādes plāni, kas tika pieņemti, tika atsvaidzināti ar lielu kavēšanos tikai pirms pāris gadiem. Un tur ir ļoti daudz tādu vājo vietu, piemēram, nepietiekama pārstrādes elementi, tāpat arī pilsoņu iestāde iesaista atšķībā no tā, kas minēts direktīvā enerģijas eh, atgūšana un eh, šādu materiālu pārstrādes rezultātā netiek risināta tāpat arī 2018. gadā bija paredzēts visu šīs plaisas jau um, novērst, bet tāpat laikā reģionālās eh, varas iestādes nonāca konfliktā ar um, centralizētajām iestādēm. Un tika pat runāts par atsevišķu atkritumu iekārtu um, izvietošanu turistiem, turi, populārās turisma teritorijās un tam līdzīgi. Atsevišķas šīs iekārtas paredzēja arī poligonu izveidi, nevis, eh, piemēram, nonākšanu pie nulles atkrituma principa. Un tagad Eiropas iestādes un Eiropas komisija konkrētāk. Uh, izmanto šo iespēju, ņemot vērā, ka klāt ir komisijas pārstāvs, e, būtu jāmudina uzraudzīt šie, šie projekti un to, cik lielā mērā reģionālās atkritības pārstāvs pārstrādes, plā, atkrituma pārstrādes plāns tiek īstenots atbilstīgi prasībām, kā referenta ziņojumam par vides atbildības jautājumiem un vidas kaitējuma nodarīšanas risinājumiem, grib izmantot šo iespēju, lai aicinātu Eiropas komisiju nākt klajā ar pretpriekšlikumu un izmantot dažādu veidu pasākumus, lai īstenot informācijas kampaņas iedzīvotāju vidū, vidū lai tiktu popularizēt šis prie, m, princips par to, ka piesārņotājs maksā. Tāpat arī vajadzētu izveidot Eiropas fondu vidas aizsardzībai, tās gadījumos, kad kaitējums nodarīts rūpnieciskās darbības rezultātā. Tālāk par radioaktīviem un toksiskajiem atkritumiem runājot. Arī Šai gadījumā tādā reģionā kā Kalabrijā Eiropas komisija nav ņēmusi vērā rezultātus, kas, nā, nāc, kas tika gūti izmeklēšanas rezultātā attiecībā uz nelegālu darbību šai sektorā. Ir saņemti daudzi ziņojumi no izlūkdienestiem Itālijā, kur teikts, ka ļoti daudzi uh, kas iesaistās pārobežu kontrabandā, nodarbojas tieši ar radioaktīvu atkritumu kontrabandu. Un šie cilvēki piedara organizētas noziedzības aprindām, un tātad tas skar ne tikai Itāliju, bet tas ir pārtie pārobežu noziedzība, un tajā iesaistītas vairākas dalībvalstis. Bija konkrēti viena lieta, apmēram 90. gados pie Mateo, un gribētu aicināt Eiropas komisiju tāpēc ņemt vērā bažas, ko pauž pilsoņi E, kas parakstījuši šo lūgumu rakstu. Viņi dzīvo dažādās re, Kalabrijas nostūros, bet arī citās teritorijās, kur ir līdzīgas problēmas. Vajadzētu šeit uzraudzīt, finansēt uzraudzības programmas un vajadzētu izmantot visas pieejamās tehnoloģijas, lai identificētu potenciāli piesārņotas teritorijas un vietas. Tas ir ļoti svarīgi, tā mēs aizsargāsim ne tikai vidi, bet tā mēs aizsargāsim arī iedzīvotāju veselību gan tagadējās, gan nākotnes paudzēs. Labi, pievērsīsimies tagad šim pētījumam un šim uh, atjauninājumam, kas veiks, un tad pēc tam mēs atkal pievērsīsimies konkrētajiem lūgumrakstiem. Uh, Ja mēs turpināsim šādā garā, kur visi runās tik gari, tad mēs vienkārši mm, vi, viss nonāks pilnīgā pašklūsmā. Tas nebūs arī tik deputāts Marijas lūdzu. Lieciet pulksteni un tad redzēsiet, cik ilgi es runāju. Pragmatīna mņapuļi. Jā. Šis ir ļoti interesants pētījums par atkritumu pārvaldīšanu Eiropā. Nepārprotam, Mums šis um, pētījums ir jāizskata visas varas iestādes, īpaši Grieķijas varas iestādes, tam tā būtu jārīkojas. Tagad rodas jautājums, kas tālāk vispār var notikt? Te nu ir pētījums vai lūk ir uh, lūgumraksts, kas uh, sūdz par to, ka tiek pārkāpti tiesībā. Kas tad notiek? Eiropas komisija ķeras tam klāt, taču bieži vien iedzīvotāji pieprasa, lai tūlīt pat tiktu spērti soļi tālāk, lai tiktu īstenot pasākumu, lai tiktu pārtraukta darbība. Jo bieži vien uh, pašvaldības to iestādes vienkārši jau ir visu izdarījušas, jo, kad mēs nonākam, tad vai nu ir poligons, vai arī tas jau darbojas, vai ir tiek būvēts, kas tad notiek. Tad uh, valsts nonāk tiesā, paiet divi, trīs gadi, un tad, ja valsts nepiekrīt, tad atkal komisija sāk pārkāpumu procedūru pret uh, valsti, un tad tiek ieviests. Uh, sots. Nu, tad būtībā tas nozīmē 5 līdz 7 gadus tiek pārkāpt noteikumi, rodas kaitējums iedzīvotājiem vide. Tātad mēs nepanāksim tūlītāju, tūlītēju risinājumu, ko bieži vien pieprasa. Tad par šo lietu mums jāpadomā, kā mūsu komiteji varētu iegūt tādu kompetenci vai nāklājā ar tādiem priekšlikumiem, lai tūlīt pat tiktu pārtraukta kaitīgā darbība. Jo, ja saņema lūgumu rakstu, un tad pēc sešiem, septiņiem gadiem tiek pārtraukta kaitīgā darbība, ja vispār tas notiek, tad jūs saprotat, ka rezultāts nav tāds, kādu vēlamies mēs, kādu mums sagaida mūsu pilsoņi. Tāpēc vēlos, lai mēs par to padomātu, lai arī komisija uh, mums sniedz informāciju, kā viņas to raugās, lai mēs uh, uh panāktu pasākumus, kas pārtrauc nelegāls. Uh, lietas. Nu, tad ķersimies pēc tam klāt Grieķijas uh, lūgumrakstiem. Ir jā, jāievieš steidzama lūgumraksta procedūru. Jāievieš iespēja tūlītēji apspriest lūgumrakstu divu, trīs mēnešu laikā pēc tam, kad esam saņēmuši to lūgumrakstu. Tas būtu ļoti svarīgi gan pilsoņiem, gan arī rezultāti, pozitīvi rezultāti. Uh, veicināšanai. Tagad runājot par Itāliju. Mēs kā komiteja pieprasījām no Itālijas, lai pašvaldības pārtrauc tūlīt jebkādu darbību, kas attiec uz, eh, ja nemaldos, kādu ezeru Itālijā. Tas bija mūsu ieguvums un ieguldījums. Tātad tika pārtraukta tā darbība, kuru vēlējās uh, veikt uh, pašvaldība Itālijā. Tā tad mēs sniedzām savu nozīmīgu ieguldījumu. Un līdz ar to šāds ieguldījums būtu jāsniedz arī turpmāk, lai novērstu iespējamo kaitējumu vidi, kaitējumu videi un iedzīvotēm, lai no tā, ka pēc septiņiem gadiem tiek secināts, jā, tika pārkāpti Eiropas Sanības tiesībām. Vienkārši jāskata iespēja, cik drastiski mēs varētu ķerties klāt pasākumiem. Paldies! Paldies! Saka priekšstādātāja grieķu valodā, jums ir taisnība Hundijas kungs, lūdzu. Paldies! Šis pētījums man e, šķiet interesants, man paveicās, es to, es noklausījos priekšlasījumu, tur arī bija minētas lietas no Grieķijas vai lūgumraksts no Grieķijas. Tas man ir ļoti svarīgi un arī man ir būtiski kādas ieskats ir komisijas pārstāvi. Tātad būtībā par atbildīgajām tika padarīts dalībvalstis. Priekšstādātājs kundze un kolēģi, es esmu bijis arī agrāk Lūmbraks komitejas loceklis. Es kā Grieķijas eh, deputāts, deputāts no Grieķijas Eiropas parlamentā nodarbojos ar šiem jautājumiem. arī Grieķijas uh, Eiropas lietu ministrs esmu bijis, kur mēs nodarbojamies ar tematiem, kas nāca no Eiropas komisija. Tā tad esmu bijis klāt visos uh, šīs uh, notikuma ķēdes posmos, līdz ar to man priekšstats, kā būtu jā, jārīkojas. Nu, teikšu pavisam īsi, jo visi citādi varētu ļoti daudz runāt. Pētījums varēja izmantot tikai statistikas datus, kas mums jau lūgumrakstu komitejā bija pieejami. Un tur tika secināts, ka problēmas ar atkritumu pārvaldību galvenokārt ir Itālija, Grieķijā, Spānijā, vismaz agrāk tā bija. Un tāpēc mēs tika arī apmeklētas šīs vietas un uh, tās tad bija secinājums pētījumā. Bet jautājums, uz kur pētījums nevar atbildēt. Kāpēc? Kāpēc šajās valstīs, īpaši pēdējā laikā, ir šāda veida pārkāpumi? agrāk pētījumā arī tiek minēts, ka tā ir tāda kultūras uh, problēma, ka nav tāda apzināšanās par uh, kaitējumu vidē, bet būtībā nav runa par to. Runa ir par mafiozu. Nu, es saku, uh, es izmantoju šo vārdu runājot par Itāliju, jo tur ir mafija bijusi atbildīga par uh, atkritumu pārvaldību, izmantojot uh, Eiropas Savienības finansēju, tātad, eh, lai šādi gūtu ienākums, un otrkārt arī komisijas bezdarbība apsteigt ļaunumu. Kurā tad gadījumā tā ir bijis? Es tad vēlos to uzsvērt. Būtībā tā, ka vairumā gadījumu, kad tika veikti ietekmes uz vidu novērtējumu, netika iestrādāti jaunākie Eiropas Savienības tiesību akti, bet komisija ne, neatgādina to, ka pat tad, ja neesat, eh, ja neesat, eh, ja neesat iestrādājuši eh, jaunākos tiesību aktus, tad tomēr tas jāņem vērā iekārtu darbības gaitā. Tas ir svarīgi to lūgumu rakstu gaismā kas tagad tiek skatīti, bet liels, liels paldies, saprotu, ka man vairs nav daudz laika. Liels paldies, saka priekšstādātā. Vai mēs tagad lūdzu varētu ķerties klāt pašiem lūgumrakstiem, jo lūgumraksts tiesniedzēji gāja, protams, tika izceltas paraugu prakses Nobēra kunga priekšlasījumā, un arī komisija uz to uzstāja. Komisija rīkojas tad, kad sistemātiski tiek pārkāptāts direktīvas un tad arī tiek sāks pārkāpuma procedūras. Lūdzu vēlreiz, ņemiet vērā šo pētījumu, tur ir arī kārte, kur ir norādīts, redzams, ka dažas valstis, dažas valstis vispār nav problēmu ar uh, atkritumu apsaimniekošanu. Jūs varat arī Hundijas kunga jautājumu pavērst otrādi, ko šīs valstis dara pareizi. Uh, Tas var būt pareizākais veids, kā doties tālāk. Tas varētu būt mūsu ieguldījums nacionālajiem, reģionālajām un <laughs> paš, pašvaldībām. Liels paldies, Nobelēja kungs, par jūsu priekšlasījumu. Nešaubos par to, ka mums vēl būs ar jums sadarbība. Tagad pievēršos eh, lūgumrakstam 212, ko iesniedz Beļģijas valstspiedrīgais Joannis Papadopoulos par akrumu izgāstu veidošanu karvunāri apdzīvotā vietā. Jums iespējas teikties 5 minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, deputāti, lūgumrakstu komitejas locekļi, ir pagājuši desmit gadi kopš tās dienas, kad mēs iesniedzām mūsu kopīgo lūgumrakstu par Lefkīmis un Karvu, Lefkīmi un Karvu un arī apdzīvoto vietu uh, poligonu. Es jums šur ne PowerPoint prezentāciju, ne kādus faktus, ne fotografijas neesmu atnesis. Jo komisija jebkurā gadienā jau iepriekš bija apšaubījis gan manu video, gan fotografiju, gan PowerPoint prezentāciju. Es varu jums apsolīt, ka runāšu mazāk par piecām minūtēm, taču vēlos, lai klausāties ar runāt līdz pat beigām. Runājot par atkritumu poligumu Lefkīmi reģionu, kā jau jums ir zināms, par laimi poligons nedarbojas. Tā nu kārt ir apsvērumu dēļ. Pirmkārt, pārāk tuvu eh, šis eh, poligons ir pie apdzīvotās vietas. Un atgādināšu katreiz, kad es eh, šeit nāku, es jums atgādināšu, ka Marija Kulūri zaudēja divus savus bērnus šajā reģionā tieši šīs būvniecības dēļ. Otkārt, neviens politiķis, ne perifērijas, ne reģionu pārvaldnieks, ne uh, pašvaldības ierēdnis nav ar tīru sirdsapziņu. Neviens ar tīru sirdsapziņu nebūtu pieļāvis šo ne nelegālo, nepieļaujamo eh, poligonu celtniecību. Un uh, turisma sezonas uh, eh, zevītā uh, tiek mēģināts Levkimī sākt šo poligonu darbību ar viltīgiem pasākumiem. Runājot par Lev, Levkiem, es atvainojos, ka es jums uh, biju nāc klāj ar nepareiziem aprēķiniem, sākot no pirmās dienas pirms desmit gadiem, kad es par zemu biju novērtējis ļoti svarīgu faktoru. Es paskaidrošu, par ko runa. Kaut arī pēc desmit gadiem caurums atkrituma polugolā nu jau ir kļūst par kalnu, kā par to liecina visi fakti, no karvūni uh, poligona nenonāk nekāds netīrs ūdens, tikai kristālskaidrs ūdens, kas līdzīgs ledāju ūdenim. Otkārt runājot par dimu sili pārstrādes iekārtu kas bija priekšnoteikums, lai darbotos uh, atkrituma poligons un vispār epi reģionā ir pārsniegtas viskaidrs. Nav ne 10, ne 20 procenti no atkārtību, no, uh, no pārstrādes, bet nu jau ir 120 procentu apjomā pārstrādāti atkritumi, jo te jau ir tāda kā garīgā pārstrāde notiek, jo katra saimniece zina, ka tagad atkritumi paši par sevi pārstrādājis. Kā mēs to panācām? Kam tad eh, milzīgi svētki notika un eh, mazie rūtīši paveic savu darbu. Un nedomājiet, ka es par jums nirgājus nebūtu, es neesmu neko tādu nodomājis darīt, jo brīnumu ir vairāk kārt apliecinājuši, ap, apliecinājusi komisijas eh, vides iestādi vides ģenerāla direktors. Tātad vēlreiz par Karvunāri poligonu runājot. Es atvainojos, ka es pretēji komisijai ne, neuzskatīju, ka Ēpīras reģiona pašvaldības ir tāds brīnumdars. Es esmu pārliecināts, ka šādas brīnumainas darbības mums ļaus uh, turpināt dzīvot Epīras reģionā arī tad, kad tur tiks iegūta nafta. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Kuniņotis kungam. Merci, madame la présidente. Euh, je vais vous répondre. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, vēlētos jums eh, atbildēt attiecībā uz šo jautājumu. Pirmkārtām gribētu likt uzsveru uz diviem punktiem. Attiecībā uz šo. Ça fait déjà un certain temps. En raison du mauvais fonctionnement. De kā par attiecībās pašu šo atkritumu poligonu. Komisija uzsauka rīcību un tai nācās, eh, diemžēl, uzsākt pārkāpumu procedūru. Kā jau mēs jūs informējām iepriekšējā paziņojumā, jūs komitejā 2015. gadā eh, šķīta, ka pēc eh, vairākām reģionālo iestāžu veiktajām pārbaudēm uh, problēmas, kas pastāvē eksploatācijā, tika novērstas, un līdz ar to darbība bija daudz labāka. 2015. gadā līdz ar to, balstoties uz šīm pārbaudēm, mēs slēdzām pārkāpumu procedūru. Es nevaru teikt, ka es priecājos to paziņot, bet es varu jums tagad nolasīt šo jauno vēstuli, kas ir nosūtīta jūs komitejai 15. martā un ko nosūtījis Epīras reģions. Un tur ir runāts, ka no 13 līdz ka, ka, ka šī, šis atkrituma poligons darbojas adekvāti. Eh, komisija pati nav spējusi veikt inspekcijas, un man nākas tikai un vienīgi akceptēt šo spriedumu. Otrs punkts, par ko es vēlētos runāt, ko mēs darīsim pēc tam? Es nevēlos pārāk iedziļināties šajā punktā, jo mans kolēģis jau par to ir runājis. Eh, 2030. gadā mums ir mērķis ievērojami samazināt atkritumu poligonu izmantošanu. Bet pašlaik eh, kopienas eh, tiesību akti neaizliedz eh, poligonu izmantošanu. Protams, ka tas ir pats sliktākais variants šajā atkrituma apsaimniekošanas hierarhijā, bet kopumā poligoni ir atļauti. Šajā pašā ēpastā reģionālās iestādes saka, ka Lai uzlabotu šo situāciju un nodrošinātu augstāku kvalitāti, jaunais Epīras reģiona reģionālais plāns paredz izveidot jaunas um, atkrituma apsaimniekošanas ietaises, un uh, šie atkritumi tiks nosūtīti uz Kavunāri uh, poligonu, kas tiks uh, pielāgots uh, un šeit tiks noglabāti uh, tikai atlikumi no uh, atkritumiem, nevis atkritumi kopumā. Mm, šī situācija netiek aizliegta ar kopienas tiesību aktiem, un kā jau mans kolēģis norādīja, mēs mēģinam iesaistīt uh, dažādus orgānus, mēģinam uzsākt dažādas procedūras, lai palīdzētu dalību valstīm, jo īpaši Grieķijai, kas ir saskārusies ar dažādām problēmām atkrituma apsaimniekošanā. Uh, Mēs vēlamies, lai poligonu apsaimniekošana uzlabotos un cerams, ka poligoni drīz būs uh, vēsture. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tagad uh, došu vārdu Grieķijas uh, pastāvīgajai pārstāvniecībai, un runās man Cāris kungs. At the very back of the room, please the floor. Viņš sēž pašā zāles aizmugurē, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Καταρχάς, ευχαριστώ για την... Paldies par prezentāciju. Es pārstāvu Grieķijas pastāvīgo pārstāvniecību. Eiropas Savienībā es pārstāvu arī vides un enerģētikas ministriju. Es vēlos jums pastāstīt par papildu faktiem attiecībā uz atkritumu pārstrādi un konkrēti par atkritumu poligoniem, kas skarti lūgumrakstos, kā mums to paziņoja vides un enerģētikas ministri. Ja drīkst, es pieminēšu tikai šos līgumrakstus vai visus. Tie tādi tehniski fakti, tehniski dabas fakti. Es jau esmu nosūtījis jūsu sekretariātam šo informāciju. Osprestīna. Mēs būtu pateicīgi par jebkādu informāciju, ko jūs mums varētu sniegt. Thank you very much. Lielas paldies. Un tagad vārds kolēģiem. Kūneras kundze vispirms. Ευχαριστώ πολύ. Sorry. Ε, με συγχωρείτε. Τελείωσε. Atvainojos, saka Marijas kungs. Vai komisijas vai Grieķijas e, pastāvīgās pārstāvnieci, pārstāvniecības pārstāvis beidz uzstāšanos? Es tā padomāju, saka priekšstādā. Ja drīkst, es jums tehniskos faktus uh, pastāstīšu. Vai jūs vēl gribat informāciju sniegt? Es saprat, ka jūs mums sniegsiet tehnisku informāciju rakstveidā. Mēs to augstu novērtētu. Eh, eh, es varētu jums pastāstīt par eh, šiem datiem, kas man te ir pieejami. Tātad te ir runa par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, par e- Epiras un Atikas reģioniem. Ja jums tas interesēs, varētu to nolasīt. Tā kā mums ir maz laika, uh, Mm, mēs labprāt saņemtu šos dokumentus rakstveidā, lai mēs varētu tos tālāk izplatīt kolēģiem. Labi, paldies! Liels paldies, saka priekšstādātāja grieķu valodā, un tagad vārds Konevs kundzei. Liels paldies, es eh, vēlos izteikties kā pēdējā, vispirms lūdzu dodiet vārdu citiem kolēģiem. Tora, eh, Ologosinjā, Kirjam, Kirjam Marija. Marijas kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji, vispirms Grieķijas ministrija, kas atbildīga par šiem tematiem, kurus apspriežam, nav mm, pareizi apstāstījusi situāciju. Vispār nebija nekādas prezentācija. Te ir runa par četriem svarīgiem logumrakstiem. Himijas uh, eh, atkrituma poligons nodarbina visu prātus Atenās, un skaidrs, ka mums šeit ir vajadzīgs pārstāvs no kompetentās ministrijas, lai mēs zinātu, kas tad ir gaidāms tālāk. Ir temati, kas ir atrisināmi, un e, citi temati, ko skatīsim vēlāk. Taču mēs vēlamies atbildīgu politiķu atbildi par atbildi. Nu, es neredzu te nevienu reģionu pārstāvu, vai ir kāds atbildīgais pārstāvs no reģiona? Nē. Tā tad ir nopietni trūkumi, manuprāt, administratīvai līmenī attiecībā uz šo tematu skatīšanu treškārt. Ir lieta saistībā ar Lefkīmi apdzīvotā vietu. Tas tā ir veca lieta. To raksturo vis tās lietas, ko es pieminēju attiecībā arī uz uh, lietu skatīšanu. Turklāt tika apspiesti iedzīvotāji. Viņiem netika ļauts stāties pretī šī atkrituma poligona darbu, darbībai Lefkimī. Turklāt gāja bojā Marija Kulūri, kas burtiski tika sabraukta. Un tad rodas jautājums, kas notiks uh, vasarā. Es biju sagaidījis, ka pašvaldība šeit nāk mums priekšā pastāstīt, kas gaidāts, gaidāms. gaidāms vasarā. Varbūt uh, pa sētas durvīm tomēr panāk šī atkrituma poligona darbība, vai arī varbūt Korfu salā, kurā, kā cerams, būs daudz turisma, darbosies uh, atkrituma poligons. Es būtu domājis, ka pašvaldība būtu atainojis kaut kādu interesi un ka tā šeit uzstātos. Par citu lūgumu rakstu. Uh, Komisija saka, neesam bijuši uz vietas, lai pārbaudītu, kāda situācija ir situācija. Nu, tad kā mēs to lietu varam skatīt lūgumrakstā? Vai ir spēkā tas, ko lūgumrakstu prasītājs e, nosoda? Vai ir spēkā tas, ko Epīras reģions mums stāsta? Epīras reģiona pārstāvs vispār te nemaz neatnāca neuzstājās. Viņam, protams, ir svarīgi citi jautājumi par fetu, piemēram, ir un, bet es būtu gaidījis, ka viņš šeit uh, paustu viedokli. Un komisija saka, mēs neesam tu pārbaudījuši situāciju uz visu, bet tad ko mēs darīsim? Kam lai mēs uh, ticam? Vai tā var skatīt faktors? Un tiešām ir savādi, ka komisija neparūpēs, lai pārbaudītu, vai fakti ir tādi, kādi lūguma rakstā tiek atainot. Es domāju, viss būtu pareizi, tad šie lūgumraksti jāturpina skatīt. Es neusticos. Nu, tā kā es redzu, notiek, eh, norisinās notikumi, tad, kad nav klāt vispār eh, Grieķijas eh, valdība, ka vienkārši kādam citam te liek izteikties tās vārdā. Mums jāpieprasa no komisijas, lai tā sīkāk izskata faktus otrajā lūguma rakstā, un mums ir Lefkimi pašvaldībai jāpieprasa, lai nedarbotos šis atkrituma poligons. Tāds ir mans viedoklis. Paldies. Thank you very much. Paldies. Marijas kungā eh, Kundis kungs. Es izteikšos īsi. Šis temats, abi šie temati, karbonāri un lefkīmi, man ir pazīstams. Uh, 2013. gada septembrī mūsu komiteja apmeklēja šos poligonus, līdz ar to man ir skaidra aina. Ir spēkā lūguma rakstu iesniedzēju rakstītājs, līdz ar to skaidrs, ka tiem lūguma rakstiem ir jāpaliek, kā skatām. Lefkim ir pilnīgi nepareizs izvietojums, tātad nav šau par to, ka tas jāslēdz. Turklāt, priekšstādātāji, uh, spiediens, kas. Uh, Uh, kas radīsies turisma sezonas uh, uh, karstajā brīdī, tad lieks, liks vēl nelegāli izmantot šo poligonu. Skaidrs, ka nebija pareiza rīcība līdz šim, tad mani ir šāds lūgums. Jā, mums jāpieprasa sīkāka informācija gan no Grieķijas valdības, gan no reģionu pārstāvi. Kas ir šis uh, pārvaldības uh, plāns, uh, kas liek viņam domāt, ka turpmāk viss būs kārtībā? Tātad pieprasām sīkāku informāciju gan no Grieķijas valdības, gan no reģiona, lai varētu pieņemt lēmumu pēc būtības. Paldies! Thank you very much. Paldies! Sakurāfas kundze. Priekšsēdētājs kundze, izteikšos pavisam lakonis, tieši tāpēc, ka eh, kolēģi jau analītiski pastāstīja šo tēmu, es neatkārtošu to, ka šeit jau izskanē. Vēlos uzsvērt ļoti svarīgu faktu, ka nav faktu, ja neskaita tos, kas minēt logumrakstā. Protams, ka komisijai ir jāapmeklē vie, uh, in situ uh, šie poligoni, un tā tad lūgumraksts jā, jāatstāja, kas skatāms. Ok, good. Uh... Labi. Kunebas kundze, tagad eh, jūs būsiet pēdējā runātāja, kā jūs vēlējāties. Lielas paldies. Arī es piekrītu kolēģiem, kas pauda savu viedokli ļoti pareizi, viņi to darīja. Būtu ļoti labi, lai vēl pirms vasaras mēs atkal varētu ar visām organizācijām un atbildīgajām personām uh, Uh, Grieķijas reģionu pārstāvjiem atkal skatīt šos lūgumu rakstus. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Pavadopulas kungs, vai jūs uh, vēlaties izteikties, var jums atvēlēt vienu minūti, lai jūs uh, varētu uh, um, komentēt, ko jūs tikko dzirdējāt. Mm, es esmu gandarīts par Grieķijas pārstāvju Eiropas parlamenta deputētu skatījumu. Uh, man jāsaka, mēs to visu jau bijām paredzējuši pirms sākt darboties atkrituma poligons, un komisija mums toreiz teica, nu lai vispirms sāk darboties un tad paskatīsimies. Un atklāti sakot, ja mēs milzīgi daudz uh, faktu iesniedzām. Pat uh, uh, universitātes profesori bija uz vietas un uh, liecināja par to, ka nav pareiza darbība atkrituma poligona. Un tagad izrādās, ka preventīvais uh, princips ir vienkārši tāds uh, kā ieteikums no direktīvas puses, nevis pamatprincips. Es esmu vīlies, ne tikai es, bet visi iedzīvotāji esam vīlušies. Uh, komisijas nostājā. Karbunāri atkrituma poligons ir kļuvis par kalnu un tagad tiek pavērts. Nākošais posms bija paredzēts, ka šīs, reģi, šī vieta darbotos tikai de, darbotos 20 gadus, bet nu jau 10 gadu laikā ir tāds kalns, ka jāpavar ir otra zona. Un tas liecina par to, cik nopietni būs, nu, bija mūsu pētījumi. Paldies, arī es jums pateicos ar priekšsēdētāju. Paldies. Kā jūs zināt, esam saņēmuši vēstules no Epirs eh, reģiona. Un eh, šī vēstule tika nosūtīta tikai pagājušajā nedēļā. Vēstulē tiek minēts, ka pēdējā laikā nav konstatētas eh, problēmas šajā poligonā, ņemot vērā veiktos pasākumus. Un tikai vakar tika atsūtīta vēstule no Union Island, kur ir runa par poligonu celtniecību Šeit ir runa par Elefkīmī poligonu. Kā jūs zināt, pirms kļuvuši par šīs komitejas priekšsēdētāju, iepriekšējā mandāta laikā, 2013. gadā, eh, komiteja nosūtīja delegāciju gan uz Karbonārī, gan arī uz Korfu. Tika sagatavotas rekomendācijas. Es vēlētos vērsties pie komisijas lai tā izskatītu pašreizējo situāciju, ņemot vērā pēdējo informāciju, kas ir iesniegtā. Kā jau kolēģi norādīja, šis lūgumraksts ir jāatstāj atvērts. Sekretariāts cieši sadarbosies ar jums, lai risinātu šo jautājumu, un mēs paskatīsimies, kas ir paveikts pēdējā laikā. Tāpat arī izvērtēsim kas vispār vēl nav izdarīts, lai saprastu, kā rīkoties. Es domāju, ka mums šī informācija noteikti būs vajadzīga. Eiropas komisijai vajadzētu šo informāciju mums iesniegt rakstveidā. Esmu mazliet pārsteigta, ka pilnīgi neviens nerunā par ietekmes uz vidi izvērtējumu, un netiek pieminēta arī Arhūsas konvencija pie šīm, pie šiem poligoniem dzīvo cilvēki, un ir, man ir radies iespējas, ka šie cilvēki nav iesaistīti procesā. Eh, sabiedriskajām konsultācijām ir jānotiek, jo cilvēki ir jāinformē, viņiem ir jājautā, kā rīkoties. Es domāju, ka komitejas vārdā mēs varētu nosūtīt vēstules arī varas iestādēm, norādot, ka Kaut kas tam līdzīgs nedrīkst norisināties slepenībā. Pilsoņi ir eh, pilnībā jāinformē, un tikai šādā veidā var iet uz priekšu. Protams, kā mums ir arī jāatsaucas uz pētījumiem, un šeit mēs varam atsaukties uz pēdējo pētījumu. Mēs varētu šo pētījumu nosūtīt uh, reģionālajām varas iestādēm, un uh, lūgt tās iepazīties ar pētījumu un to ievērot. Vai mēs varētu tā rīkoties? Manuprāt, tas būtu ļoti labs veids, eh, kā strādāt. Cerams, ka viņi to ņems vērā un eh, mūs uzklausīs. Labi, tad tieši tā arī rīkosimies un varam pāriet pie nākamā lūguma raksta 1653, kur iesnieguši 360 iedzīvotāji attiecībā uz Jonanīnā Helenikas eh, poligona problēmām, kas atrodas Epirā, Grieķijā. Prēdes kungs, vai jūs vēlējāties ko teikt, pirms mēs sākam izskatīt nākamo lūgumrakstu? Vēlāk. Jā, tas ir tas pats cilvēks un aptuveni tā pati problēma. Varbūt eh, Papadopulas kungs varētu izteikties pavisam īsi un eh, informēt mūs par pašu aktuālāko. Vienpār. Man īstenībā nav eh, nekā cita, ko teikt attiecībā uz Jonanīna. Tas īstenībā ir tieši tas pats, ko es jau iepriekš teicu, runājot par iepriekšējo poligonu. Ļoti labi, ņemsim to vērā un tad dosim vārdu komisijai. Varbūt eh, komisijai ir eh, kāda jauna informācija par šo punktu. Kā nav poku, kā nav lopalu kundze? Paldies priekšsēdētā. No Eiropas komisijas un uh, reģionālās politikas ģenerāla direktorāta var teikt, ka šo darbu finansēja vides atbalsta uh, kategorijā līdz 2013. gadam. Darbs ir paveikts. Uh, Poligons darbojas, to arī liecina Grieķijas atsūtītie dokumenti 2016. gada martā. Tātad faktus es jums par šo poligonu epirāģi vēl stāstījusi. Epīras reģions izstrādāja zinātnisko um, inspekciju, lai izpētītu, cik, cik lielā mērā tikta piesārņots strauts um, pie šī poligona. Reģions uh, īsteno uh, labošanas darbus, uh, poligonā tie ir pabeigti un poligons darbojas. Kā jūs zināt, pamatojoties uz uh, subsidiaritātes principu, kvalitatīvu darbu veikš, veikšanu un arī um, priekš, uh, priekšrakstu ievērošana ir dalībvalsts pārziņā, tāpēc komisija nevar iejaukties tad, kad uh, uh, trūkums ir tiesību aktu pārkāpšana. Uh, bet eh, šis poligons darbojas, jo tas pareizi tikt, eh, trūkumi tika novērsti. I, I that... Paldies, un mans priekšlikums būtu rīkoties eh, tieši tādā pašā veidā, kā rīkojāmies attiecībā uz iepriekšējo lūgumrakstu. Un tagad 573. lūgumraksts, ko ir iesniedzis Konstantīnos, nē, bet Predeskungs vēlējās ko teikt. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, sagatavoju savu dosieju, un es vēlējos, lai jūs slēgtu šo lūgumu rakstu. Tātad te runa par 2008. gadu, ir pagājuši jau desmit gadi, un uh, otrais lūgums attiecas uz 2013. gadu, tie ir jau pieci gadi. Mēs uh, runājam par lūgumrakstiem, eh, kas attiecas uz periodu pirms tiku ievēlēts, tiku ievēlēts 2009. gadā. Eh, komisijas iesūtītajā informācijā bija minēts, ka viss ir kārtībā. Es vēlējos vienkārši paust eh, tautsparties grupas viedokli, ka šis lūgumraksts ir jāslēdz. Es biju citā komitejā un es nedzirdēju pietiekumus argumentus tam, lai šo lūgumrakstu turpinātu. Uzskatu, ka mums vajadzētu rīkoties gana strikti, vajadzētu arī rīkoties eh, saprātīgi. Ja mums ir eh, sarežģīti slēgt lūgumrakstu desmit gadus pēc tā iesniegšanas, uzskatu, ka šai institūcijai ir problēmas. Priecājos, ka lūgumraksta iesniedzējs ir klāt. Viņš 2008. gadā viņš ir parakstījies kā Joannis Papadopoulos, tagad viņš jau eh, pietiek, piesakās kā Žans Papadopoulos, bet Cik laika tad mēs veltīsim, lai to atrisinātu? Vai mēs gaidīsim, kamēr šis Jonis vai Žants pensionējas, pirms mēs viņam sniegsim atbildi, vai arī mēs turpināsim līdz bezgalībai? Uzskatu, ja mēs strādājam pie lūguma raksta desmit gadus, tad tas jau ir problemātiski. Es arī neredzu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu turpināt šo stāstu. Komisija saka, ka viss ir kārtībā, pēc tam kāds saka, nē, nē, nav kārtībā, tāda eh, komisija veic izmeklēšanu, vēlreiz saka, ka viss kārtībā, un mēs tikai turpinam šo spēlīti. Domāju, ka vajadzētu tomēr saglabāt šīs institūcijas cieņu. Paldies, Predeskungs! Arī es, kungs, vārds jums lūdzu. Es vēlos manam draugam Prēda kungam sacīt, tā kā viņš iepriekšē diskusiju laikā nebija klāt, ka atbildes, ko saņemam no Grieķijas valdības un arī no reģionālajiem varas iestādēm, iepriekšējo lūgumu sakarā nebija uzticams, un par to notika šeit diskusijas. Turklāt fakts ir tāds, ka problēmas vēl arvien pastāv, tiemžēl. Uh, Un tāpēc, ka tas viss sākās pilnīgi aplamu, un būtībā viso šajos trijos gadījumos tiek apliecināti rezultāti, kas parādās šajā pētījumā, ko iepriekš eh, šeit tika prezentēts. Tāpēc mēs vēlamies, lai turpinātu eh, šo lūgumu rakstu izskatīšanu. Nu, ne jau tāpēc, ka mēs eh, atkal vēlamies, lai Papadopoulos kungs mūs apmeklētu, bet gan tāpēc, ka problēmas nav atrisināts un ir daudzi iedzīvotāji, kas uh, protestē. Tā tad eh, es, kā Eiropas deputāts, kas saprot eh, šos jautājumus, vēlos, lai mēs gūt, gustu, gūtu būtiskas atbildes, atbildes pēc būtības, bet jūs nebijāt klāt, jo mēs nesaņēmām atbildes no vides ministrijas, kas šeit vispār pat nebija klāt, uh, paskaidrojumi bija uh, minimāli. Uh, Un arī komisija teica, ka spriežot pēc tiem dokumentiem, kas ir saņemti no uh, Grieķijas valdības, problēma nav, bet tomēr uh, iedzīvotāji turpina protestēt. Viņu prāt problēmas ir tā, tad mums jāturpina skatīt šie jautājumi, jo uh, ir secināts, ka kaut arī gadi ir pagājuši, diemžēl šīs problēmas nav atrisināts. Es ceru, ka jūs varat piekrist manam viedoklim. Have... Ja mēs eh, neusticamies komisijai, tad mums patiešām ir problēmas ar komisiju. Kāpēc tad mēs aicinām komisiju ierasties eh, vai um, komentēt mūsu lūgumus? Ja mēs net, neticam kolēģiem komisijā, kā tad mēs varam strādāt? Mēs eh, turpināsim to visu Yes. Watching... Turpināšu runāt grieķu valodā, jo ir cilvēki Grieķijā, kas turpina klausīties šo sanāks aktā, jūs esat par zvaigzni kļuvis. Nē, es neesmu zvaigzne, bet, nu, ieklausieties, lūdzu. Pirmkārt, jums ir jāsaprot, ka mēs ļoti nopietni apspriedām, ļoti nopietns temats, kas attiec arī uz Rumāniju. Mēs esam īpaši jūtīgi attiecībā uz tematiem. Uh, cilvēkiem ar eh, kustības ierobežojumiem piekļūt eh, vilcieniem, vilcienu satiksmē. Eh, jo mēs runājam par tematiem, kas svarīgi atzīst. Es neteicu, ka mēs, ka mēs neusticamies komisijai. Nē, bet komisija nav veikusi inspekciju pārbaudu uz vietas, tikai saņēmusi informāciju no Grieķijas valdības. Uh, Tā kā mums vēl ir divi citi lūgumi, kas daudz svarīgāki, jūs redzēsiet, tad es eh, ceru, ka varat man piekrist, ka šis lūgumraksts ir jāsaglabā pavārds. Un tad, ja varēs to noslēgt, tad lai tā būtu. Es tiešām uz to ceru. Paldies. As the petitioner wanted, uh, just that we treat this. Lūgumraksta iesniedzējs vēlēs, lai mēs šo lūgumrakstu rakstu skatām kopā ar nākošo, tad vēlējos nonākam tieši pie tā secinājuma, ka mēs izsūtām vēstules, tātad rīkojamies tāpat kā iepriekšējo lūgumu rakstu gadījumā, un eh, deputāti tam piekrita līdz uh, eh, predeskums sakusnē laivi, tā sakot, taču laiva ar vienu turas uz ūdens, un tātad var apliecināt kolēģiem, ka man ir ļoti labs kolēģi atbalsts, un tas nozīmē to, Ak tā, saka Rafas kundze, es neredzēju, jūs vēlējāties izteicēt par nākošo darbkārtības punktu, jā? Ja? Pareizi? Nē, priekšsēdētāji, vēlos izteikt par šo partēmu, vēlos paskaidrot kolēģim, ka mēs esam šeit ties šo iemeslu dēļ, proti deputāti mums, um, iedzīvotāji mums uzticas, un viņi uh, sūdzas par problēmām, kas. Uh, Uh, skar viņu veselību. Nu, nevajag viņus uzskatīt par kaut kādiem divānīšiem, kas te noteikti grib uzstāties. Nu, ja mums nav citas iespējas, kā 10-20 gadus skatīs to, pat lūgumu, to pašu lūgumu rakstu, ja situācija neuzlabojas, tad, nu, ko lai dara? Tā tad eh, jāsaglabā šie lūgumu rakstu atvērti, un līdz eh, komisija ir apliecinājusi, ka viss ir kārtībā. Es saprotu, ka tagad komiteja mani plaši atbalsta. Predes kungs varbūt nākošais. Nu tad. Pīter, Pīter. Pīter, tev ir kas sakāms. Jā. Yeah. Noslēgumā varbūt var formulēt tādu kompromisu. Nu, Prēdiskungam arī taisnība, arī grieķu koliņam taisnība. Mēs vēlamies, protams, rīkoties mērķiecīgi, un ja lūgumrakstā tiek uzdot jautājumi, tad uz tiem ir jāgūst arī atbildes. Nevar tā būt, ka atbildes saņemam un lūgumraksts netiek slēgts. Un savukārt te kā tik teica, ka lūk, piedāvātā informācija nav tik uzticama un tā tālāk, un tā, protams, te atkal ir priekšādātāja tāpat taisnība e, rezultātā. nu tad varbūt jāpārliecinās, ka šī informācija ir uzticamāka, un tad mēs arī varēsim attiecīgi pieņemt lēmumu un atbrīvoties no šīs neusticēšanās. Pretkungs jums, protams, taisnība, jā, vienreiz šim procesam ir arī jānoslēdz nenoliedzami, tas, jums redzot, šeit, rūk, šeit ir kaut kāda uzticēšanās problēma attiecībā uz informāciju. Nu, varbūt varam tiešām iziet uz kaut kādu uh, kompromisu. Kristiāna, tev ir taisnība, jā, nenoliedzami arī deputātam Marijas ir taisnība. Nu, Nu, varbūt atstāsim mūsu vienkārši priekšādātāju ziņā visu šo lietu. Paldies! Priekšādātāji turpina. Labi, es gribētu lūgt kārtību tālpā šai sanāksmē. Tagad vēlētos, lai mēs virzamies uz priekšu. Nu, nākamā lapuse 573 lūgumraksts par nopietnām kļūmēm un pārkāpumiem attiecībā uz vidas ietekmes novērtējumu, attiecībā uz ierosināmo poligonu vietu Mavrovu un Gramatikovi apdzīvotajā vietā un attiecīgi ar to saistītos ES vidas vides tiesību aktu pārkāpumu procedūru. Tāpat arī attiecībā uz 0078 lūgumu rakstu par e, poligona celtniecību Austrum Atikā. Nu, lūk, aptuveni tā pati tēma, vienkārši citā Grieķijas nostūrī. Tālāk došu vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Pirmais no tiem ir Papadiginopolis kungs, un otrs ir Kirjākas Gikas lūdzu. Vispirms jums katram pāris minūtes, lai iepazīstinātu ar lūgumu, lūgumu rakstu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu iesniedzis dokumentu, kas ir 30 lapspuši gaši Un jūs saprotat, ka ļoti grūti visu informāciju ietilpināt piecās minūtēs, bet nu mēģināšu, jo gribu ievērot jūsu izvirzītos noteikumus. Pieci jautājumi ir būtiski, uz tiem jāatbild. Pirmo jautājumu uzdeva pati jūs, jūsu komiteja pati. Vai ir pietiekams, pietiekams izmaiņas veiktas, uh, ko pieprasīja lūgumrakstu komiteja? Pastāstīšu nedaudz par vēsturi. 2003. gadā tika veikts eh, ietekmes uz vidi izvērtējums, neņemot vērā to laiks pakāsošu tiesību aktus. Situācija bija tāda, ka Grieķija vēl nebija transponējusi Eiropas Savienības tiesību aktus vidas jautājumos. 2003. gadā ir sacīts, ka tiek ņemta vērā 1994. gada tehnoloģija. Otrais svarīgais datums 2009. gadā tiek būvēts poligons, un tas tiek darīts pamatojoties uz 2003. gada ietekmes izvērtēju. 2009. 2003. gadā bija jāveic grozījums, kā to pieprasa vīdas tiesība akti priekšsēdētājs kundze, nekāds grozījums netika veikts, jo Grieķijas varas iestādes pieminēja konkrētos dokumentus, jo nekādas nekāds grozījums nav vajadzīgs, jo ir mainījušies spēkā esošie tiesību akti. Taču deputātiem šeit ir ļoti labi pazīstams, ka 2013. līdz 2014. Uh, 2003. līdz 2013. gadā šajā periodā uh, tika izstrādāt milzīgi daudz tiesību akti, tika veidots jaun, tika veidot jauna izpratne par ietekmes, uh, par vides jautājumiem, un tā tad attīstījās arī vides aizsardzības tehnoloģijas. 2015. gada janvārī pamatbūvniecība būtībā ir beigusies, un šis pētījums, eh, kuru kā eh, reģiona pārstāvi apgalvo E, ir veikts. Tātad šis pētījums, e, šis izvērtējums tika veikts 2015. gada novembrī. Tad kas ir būtībā mainījies? Būtībā nekas nav mainījies. Ir mainīti daži ceļi, ceļi uz poligonu tagad ir nedaudz paplašināti un bioloģiskās attīrīšanas vieta ir pavirzīta pa 35 metriem pa labai, pa kreisi, es pat īsti neatceros. Tālūk, priekšsēdētāji. Mūsu rīcībā ir izvērtējums, kas tika veikts 2013. gadā, un tas attiecās uz 1994. gadu gadā spēkā sošiem tiesību aktiem tehnoloģiju, un tagad, 24 gadus vēlāk, mūsu rīcībā ir tāda būve, kas būtībā atbilst 1994. gada prasībām. Tātad esam palikuši iepakaļ. Grieķija ir pieņēmuši IPPC arī un mm, transponējuši šo direktīvu, bet izmaiņas dabā nav notikušas. Otrais jautājums, kas ir fundamentāls. Vai šis poligons ir izveidots uz strauta vai ne? Valsts Padome, padomas lēmums, uz kuru pastāvīgi atsauc komisija, apgalvo, ka nav strautas šeit rajonā. Vai te jautājums tiek skatīts pēc būtības vai tikai procedurāli? Vēlos pastāstīt par paradoksu, kas parādījās jūsu komitejas ieteikumos, pēc tam, kad bijāt apmeklējuši gramatiko apdzīvotā vietu. Jūsu pašu lūgumrakstu komiteju, ko tad tā saka? ir jāpieļauj uh, vides ministrijas uh, inspektoriem veikt savu darbu saulaicīgi un atbilstoši. Tātad jūs pieprasījāt, lai vid, Grieķijas vides ministra uh, ministrijas inspekcija būtu neatkarīga, jo šādu prasību jūs vēlāk vēl uzsvert. Un šie inspektori nāca klājā ar uh, savu secinājumu, proti, ka poligons atrodas uz strauta ceļā un uh, tad uh, pēc tam tika pieņemts lēmums, par kur es jums teicu. Jūs esat saņēmuši vēst, vēstuli no vides inspektoriem, kur ir skaidri Eh, skaidri norādīts, ka politiskā, ka, uh, politiskā vadība izdara spiedienu, ka tiek uh, panākts tā, lai visi šie temati pēc iespējas brīžāk nonāktu valsts padomē. Valsts padome pieņem savu lēmumu. Es lūgumu rakstu komitējai, esmu iesniedzis atzinumu Tur ir minēts valsts padomis eh, lēmums pēc būtības, citēju, sakrunātājs. Valsts padomis tiesnesis saka, ka šāda veida lēmumi ir tikai tīri procedurāli, tie neliecina par reālo situāciju. Trešais, treškārt. Gramatiko izgāstuve ir bīstama. Ir divi skaitļi būtiski šai kontekstā. Šis poligons, kā tiek stāstīts, tika izveidots, lai atvieglotu situāciju uz vietas, jo nebija kur likt atkritums. Fakts ir tāds, ka katru dienu Ātikā tiek ievākti 6000 tonu atkritumu. Gramatiko poligons, kā to atzīst, atzīst arī atzīst arī reģions. Katru gadu var pieņemt 60 tūkstošu tonu. Tātad, ja būs kāds atvieglojums, tad tikai uz 10 dienām. Pārējais 455 dienas uh, nedarbosies šis poligons. Ja jūs domājat, ka tā uzlabosies iedzīvotājs stāvoklis, tad patiesībā tas izklausās smieklīgi. Vēl viens fakts priekšstādātājs kundze. Jūsu komiteja pieprasa ekonomiskos faktus, pamatoties uz pētījumiem, kurus esmu izlasījis. Tonna šai poligonā šodien izmaksā 6000 priekšstādāt pārtauc. Es jūsu rīcībā, es jūs runāju 26 minūtes, jūs jau 8 minūtes runājat. Tā tonna izmaksā 35 eiro tonu atkritumu normāli, bet gramatiko poligonā tas maksās 400 eiro. Tāda, lūk, ir situācija. Mr. Gīkas. Nākamais runātājs Gikas kungs. You have something to add, you don't need. Vai nu, jums ir kas pieminams, jums nav jāatkārto tas, ko teica kolēģis, nu pat, nu piecas minūtes. Man ir PowerPoint prezentācija Gribu to gan izklāstīt jums. Vēlos sacīt, ka daudzi cilvēki pat labam Grieķijā ir vērsuši savu skatu uz uh, šo komiteju. Arī skolāni ir protestējuši pret poligonu. Ir pieņemts jau lēmums no Eiropas uh, Savienības puses, no tās institūcijā tiek atzīts, ka tā ir nelegāla. Kohēzijas fondi vairs nesniedz savu finansējumu eh, šim projektam, jo tas pārkāpj vīdes tiesību aktus. Olaf arī izskata šo lietu. Es lūdzu jūs kā komiteju aicināt uh, Olaf pārstāvjus, uh, eh, kohezijas fonda pārstāvjus, kāpēc ir uh, pārtraukts finansējums, jo iepriekš tika dots 16 miljonu eiro finansējums un arī IGME, Vides pētniecības institūts, attiks reģionam atzīst, kā poligons atbilst prasībām. Taču tika secināts, ka uh, 220 uh, kvadrātmetru teritorijā ir šis strauts, Un eh, arī universitātes profesori ir vērsušies pret šo projektu. Kas tad notiek? Eh, ir ilgspējīgās attīstības centrs nosūtīs vēstuli. Sadarbojoties uh, uh, profesorei no Universitātes pirmo reizi manā rīcībā ir kārtas, es to iesniegšu no mūsu reģiona. Ir norādīts, kur atrodas šis trauc. Es izteikšos pavisam īsti, vēl divas minūtes. Atikas reģions Eh, liekulīgi izsakās, ka, lūk, eh, ir drošā vietā izveidots poligons Pezda apdzīvotājā vietā ir veikti jauni pētījumi, kas liecina par to, ka tur pasaules trauc par spīti Ātiks reģiona pārstāvja paziņojumiem. Uh, jūsu komiteja patiesībā nav veikti uh, uh, atbilstošā atkritumu apglabāšanas pasākumi, kā tas paredzēts Eiropas Sanības tiesību aktos. Priekšsēdētāji trīs minūtes tikai sarunāja saskaņā ar Eurostatu. Mūsu valstī četreiz vairāk ir jāmaksā par Uh, reciklēšanu salīdzinot ar vidēju rādītāju Eiropā. Tas nozīmē to, ka mūsu pilsoņi uh, korumpētības un nepareizas pārvaldības dēļ pār par 4,5 uh, um, eiroju katru zaudē. Vairākas politikas, uh, kas tiek vērstas pret manu valsts, tiek uh, dēvētas par sankcionālām, tās, ka tas sankcijas izraisa un mēs zaudējam daudz līdzekļu. Nevar pieļaut, kamēr valstī uh, tiek pārstrādāti sajauktie atkritumi. Nav šaubu par to, ka izmantojot uh, cieto atkritumu pārstrādes projektus, uh, korumpēti cilvēki mēģina gūt ienākums. Liels paldies! Es runāju tikai četras minūtes. Manuprāt, es biju gan pieklājīgs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Like... Paldies! Saku priekšsēdētāji. Vienīgais gribēju vēl pieminēt. Jūs redzējāt taču attēlus pēc lietiem. Katru reizi, kad nolīst lietus, redzam šādas ainas. 2015. gadā Tā tas bija 17. gadījā lūk kartes no reģiona, no Atikas reģiona. Nu, redzat, kāds te piesārņojums. Nu, tas ir vienkārši acīm redzami. Es šeit atrodos arī tāpēc, ka skolā man to lūdza, jo viņi bija protestējuši pret šī poligona izveidi. Katrā ziņā iedzīvotāji ir aktīvi. Un mums ir jāsaprot, ka nepietiek ar to, ka atkritumi nonāk eh, melnā maisā. Jūs redzat, eh, tāds ir attēls no pārs, no atkrituma širošanas. Uh, vietas, bet jūs redzat, nekāda širošana nenotiek. Tas ir skandāls. Represent... Jā, vēršamies tagad pie komisijas pārstāvi. Te. Priekšsēdētājs kundzes atvainojas, saka Marijas kungs. Es atvainojos, es jums tagad nevaru dot vārdu. Mēs esam lūguši maratons mēru, mēru ierasties šeit. Jā, dosim arī viņam vārdu. Vispirms komisijām, pēc tam reģionu pārstāvjiem. Jā, un tad maratons mērs varēs izteikt. The commission, please. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Νιώτης απλώς για όσους δεν άκουσαν. Liels paldies! No Eiropas komisijas puses eh, un vidas aizsardzības politikas puses raugoties var pastāstīt, ka poligona celtniecības projekts, mm, tā nosaukums ir lūk eh, Marasona gramatiko, eh, 2006. gadā tika piešķirt kohēzijas līdzekļi kohezijas fonda līdzekļi, un arī um, tika nosūtīti, un šie līdzekļi tika liekti, ka 15. gada janvārī vēstuli tika nosūtīti Grieķijas varas iestādēm. Un simtprocentīgs finansējums no kohezijas fonda tur tika pieminēts. Finansējuma iemeslu dēļ radās problēmas. 17, 15. gada martā uh, tika sagatavota vēstule, kurā Grieķijas varas iestādes noraidīja komisijas priekšlikumu, notika apmainīšanās tālāk ar vēstulēm, un Grieķijas varas iestādes informēja mūs par projekta procesu, pamatojoties uz finansējumu. Projekts vēl nav noslēdzies. Krāsamies nosūtīt arī tālāk, šī saraksta noslēgsies, nosūtīsim arī tālāk vēstuli Grieķijas varas iestādēm Mm, par šo simtprocentīgo finansējumu pusi. Thank you very much. Lielas paldies. Tālāk gribētu dot vārdu Papa Kriso Vergis kungam vārdu. Lūdzu. Viņš pārstāv Attikas reģionu. Paldies, priekšādātāji! Es tikai vienīgais domāju, ka varbūt Martons Mērs vēl ir runāt pirmais, jo tas varētu sniegt tādu kopsavilkumu uz visiem šiem jautājumiem. Ja jūs piekrītat, tad varbūt mēs varētu tā darīt, tā rīkoties. Es neiebilstu katrā ziņā. Labi, saka priekšādātāju, man tas pilnībā apmierina Martons Mērs, tad var uzstāties, lūdzu, tas ir Iljas Psinakis kungs. Paldies priekšādātāju. Un aksijotimā mēlī tu. Priekšādātāji, paldies! Godātie lūgumrakstu komitejas deputāti, Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas komisijas pārstāvji. Ne jau tāpēc, ka man nebūtu respekta vai cieņas, es jums, ka es valkāju šīs saules brilles, man vienkārši ir zinām acu problēma. Bet priekšādātāji vēršos pie jums, jūs eh, vienkārši izcili runājat grieķu valodā. Un tas tiešām ir lieliski labi, ka mēs varam šos jautājumus skatīt šajā līmenī. Pēc jūsu komitejas augstāks vēl ir tikai Dievs. Grieķijā, lai kur jūs arī neraktu, vienmēr uzraksieties virsū kaut kādam kultūras mantojumam. Maratona arī pat ir tāds mikrokosmos Grieķijā. Nu, tur taču bija sava laika karš, eh, senos, eh, senās Grieķijas, antikās Grieķijas laikos tur bija tempļi un dažādi arheoloģiskie atradumi. Eh, ir pilnīgi, nu, kaut kas tāds, kas ir absolūti raksturīgs šai vietai. Nu, un šobrīd šajā reģionā ir kilometriem garas pludmales nu, platiski plašākā satikas reģionā kopumā. Te ir arī dažādas olimpisko spēļu eh, vietas, klasiskais maratons, te tiek skriets, tas ir tāds eh, maratons skrēja, faktiski augstākais kulminatīvais punkts. Un, nu, un arī strateģiski mēs atrodamies ļoti izdevīgā pozīcijā Austrum Attikā, 12-15 minūtes no Atēnu starptautiskās lidostas. Tūmā tāpat ir ostas, eh, no kurām var doties uz visām Grieķu salām. Un kā jūs labi apzināties, tad eh, šobrīd eh, Grieķijā piedzīvojam nopietnu krīzi, bet šo krīzi izdzīvot mums palīdzēs turisms. Tieši ar turismu palīdzību varējam, varam tālāk izplatīt savu kultūru, kultūru vēstures komandojumu, tāpēc liels paldies, ka uzaicinājāt mani šodien šeit. Jo Šobrīd pastāv iespēja, ka šai reģionā burtiski eksplodēs toksiska rakstura bumba, un tādā gadījumā cietīs ne tikai šis reģions, bet viss šis līcis ap šo reģionu un visi reģioni, kas ir ap līci. Esmu Esmu savācis plašu informāciju, ko varu papildus jums nodot savācis kopā. Esmu to ar saviem asistentiem Grieķijas varas iestādes par šiem jaunajiem datiem ir arī informētas. Lielākoties tas gan ir pretrunā tam, ko jūs esat e, uzzinājuši līdz šim. Pārsvarā tāpēc, ka šī informācija ir nepilnīga. Mums ir plašāka informācija par jaunām straumēm, par, par avotiem. Uh, strautiem, arī par klimatu pārmaiņu radīto ietekmi uz Grieķiju. Tā ir diezgan nozīmīga attiecībā uz Grieķiju, ir piedzīvot arī plūdu gadījumi. Un iedomājieties, kā, kāds piesārņojums eh, notiks, ja šī, šis poligons pārplūdīs. Nu, faktiski šeit nav nekādu ar vidas darbības atļauju saistītu atļauju šī projekta gadījumā, bet par laimi esat jūs Maratons lauksaimniecības teritorija arī tas viss ietekmēs, jo te ir plaša lauksaimniecības darbība, tā ar ko tiek pabarotas Atēnas un uh, te, iedomāties, kādu katastrofu radīs šāda veida toksiska katastrofa um, pārkāpumi. Nu, pir, pirmām kārtām Atkrituma pārvaldības projekts, protams, pats pēc e, rakstiskā visu pilnībā atbilst prasībām, atbilst e, es vīdes aizsardzības tiesību aktiem. Mēs ļoti labi zinām, kāda kādas problēmas ir ar filiju poligonu, nu, ārkārtīgi skumji, ka tas tā ir, zinām, kāda tur ir toksiskie rādītāji, zinām, kādas tātad problēmas pastāv šās šķiet, ka poligona saistībā. Uh, Nu, nevar, protams, vienkārši atkritumus visu izmest sev sētā, nē, un tāpēc atkritumu pārstrādes rīcības plānā visi šie elementi tiek ņemti vēlā. Turklāt šis plāns atbilstēs tiesību aktiem, un eh, jāsaka arī šis plāna īstošana visai lēta. Tā maksās 8 miljonus eiro atšķirībā no 60 miljoniem eiro, kas būtu citu projektu izmaksa. Nemaz nerunāsim par eh, tiem miljoniem, kas jau ir iztērēti. Un tas viss būtu vajadzīgs tikai tāpēc, lai atvieglotu šo filiju poligonu uz desmit dienām gadā. Rietumātikas reģionā arī ir uh, saindēšanas piedzīvotu bērni saslimst ar vēzi piesārņojumu rezultātā. Nu, un tagad, ko par uz desmit dienām šāda veida mm, sloks tiek samazināts, nu, tas nav tādā gadījumā risinājums piesārņojumam kā, kā tādam, tikai risinājums desmit dienām. Gribētu lūgt jūs un uh, visu maratons iedzīvotāju vārdā un reģionu vārdā. Nu, lūdzu, dodiet mums iespēju dzīvot šai paradīzai, kurā vēlamies dzīvot. Jūs daudz, daudz no jūs esat redzējuši šo reģionu un lūdzu, es jūs aicinu ierasties, brauciet ciemos, apskatiet šo reģionu, bet, nu, protams, ja reģions tiks piesārņots, tad jūs to vairs negribēsiet, nevarēsiet izdarīt, nevarēs vairs alpot tīru gaisu, peldēties jūrā, piedalīties šajā klasiskajā maratonā un visas citas darbības tik liekas, tāpat arī kultūrvēsturiskos pieminekļus nevarēsiet apmeklēt. Tāpēc gribu jūs lūgt vēlreiz. Lūdzu pārliecināties, ka tiesību akti tiek ievērot, jo ēst tiesību akti ir tie, kas palīdz aizsargāt vidi un iedzīvotāju veselību. Un ja tā būs, tad tādā gadījumā uh, šie noteikumi, nu, ko jūs nosakāt, tiks ievēroti, nu tad tādā gadījumā šis projekts arī tiks apturēts un neīstenosies. Un tāpēc es jūs aicinu palīdzēt mums, palīdzēt austrumatikai, palīdzēt šim līcim. Un palīdzēt varam tikai tad, ja tiesība akti tiek noteikumi tiek ievēroti. Un noslēgumā teikšu lūko. Maratonas kauja norisinājās 490. gadā pirms mūsu ēras, un toreiz sauņa grieķu apturēja persiešu invāziju Eiropā. Viņi izglāba Eiropas civilizāciju. Ja viņi to nebūtu izdarījuši, tad mēs dzīvotu pavisam citos apstākļos, šeit būtu pavisam citi cilvēki. Nu, un tagad, 2018. gadā, mēs aicinām jūs glābt maratonu no šīs katastrofas, ar ko, kas, kas um, ir tās priekšā. Atkal mēs cīnāmies, es ar saviem kolēģiem. Nu, esmu gan jau krietni padzīvojis, bet, nu, es un labi saprotu, ka mans vienīgais cīņas instruments esat jūs, jūs ar saviem noteikumiem, kas jums ir jāuzspiež, jānosaka, un tādā gadījumā šis projekts arī tālāk neizsanosies. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk uzklausīsim kolēģus. Saka Rakskunds pirmā. Oh, oh, yeah, the region, yeah. Exactly, now, the region. Jā. Tagad. Atikas reģiona pārstāvis Papakrisovēris kungs. Tagad jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, dāmas un kungi, cienījumā priekšsēdētāja vēlos uzsvērt eh, dažas lietas, kas šeit izskanēja. Vēlos, lai jūs labāk, saprat, par ko, jūs labāk saprastu, par ko ir runa. runa. Ja jau mēs šeit esam ieradušies, pirms aizsūtam jums vēstuli, kaut arī pēdējo laikā jums aizsūtēm vairākus faktus. Vēlos jums pasāstīt, ka attiks reģionu pārvaldība fundamentāli mainīja atkritumu pārvaldību, eh, atbilstoši jaunākajiem tiesību aktiem. Vēlos sacīt, 2016. gada 23. decembrī ir izveidots jauns atkritumu pārvaldības plāns attiks reģionā. Tas pamatojas uz atkritumu atkritumu direktīvas prasībām. Es runāju par 98. gada direktīvu. Un tas arī atbilst aprits ekonomikas prasībām reģionu. Plāns tiek uh, apstrīdēts, jo attiks reģionā ir arī uh, neoficiāls izgāstuvis. Un nav paredzēti atkritumu poligoni, jauni poligoni attīkā netiks veidoti. Plāns tā vietā, lai būtu tāds neveiksmīgais reģi, um, pārvaldības plāns, kāds bija iepriekš, ka filī poligonā viss tika izmets, kur bija. Tagad, tagad ir trīs atkrituma poligoni paredzēti, kas vienādi sadala atkritumus pa visu attiks reģionu. Līdz ar to Tagad politika ir pilnīgi pretēja. Tā ir politikai, kāda bija iepriekš, vai mēs runātu par filis poligonu vai par gramatiku poligonu. Ir paredzēts uh, jauns uh, poligons, uh, pavisam neliels, bet kur tiek apstrādāti atkritumi pirms tam 6, 600 tūkstoši tonu gadā bet iepriekšējā plānā tika paredzēts veidot poligonu, kas apstrādātu atkritumus, 33% no atkritumiem, kas nāk no visas attika šodienas plānā paredzējot, pamatojoties uz pareizu atkritumu sadalījumu. Es pareizi šodien dzirdēju gramatiko, poligonā ir paredzējis, ka tiks apstrādāt tikai 3% atkritumu no attīks reģiona. Tas nozīmē to, ka gramatiko poligons, kas ir gan moderns, kas ir e, jau arī pabeigts, tas neat, nav runa par 94. gada e, atbilstību. Tur viss notiek tā, kā tam ir jābūt. Mēs pirms trījiem gadiem 16. aprīlī 2015. gadā slēdzām uh, gramatiko poligonu, lai tas atbilstu prasībām. Mēs nepiekrītam pārmetam. Pirmkārt, gramatiko poligonā, poligons darbosies un uh, atkritumi netiks norakti. Otkārt, tādā gadījumā, ja faktoloģiski tiks pierādīts ar neatkarīgu zinātnieku uh, atzinumu, ka tiek piesārņoti virsūdeņi un gruntsūdeņi, tad Atikas reģions ir apņēmies ķerties klāt tehniskiem risinājumiem vides aizsardzībai, lai novērstu jebkādus iespējamos apdraudējumus, lai izpildītu Eiropas Savienības tiesību aktu prasības. Vai būtu zinātnis pamatojums, ka tiek pareizi veikt vides aizsardzību reģionā, tā skaitā arī poligonos, mēs vērsāmies pie mūsu valstī vides institūtā, kas uh, tiek dēvēts par Sigmē, tāds tā saīsinājums, mēs lūdzam, lai tik izveidots pētījums. Tādā veidā mēs esam izpildījuši 2008. gada uh, saucamo IPCC E, regulu attiecībā uz vides kaitējumu novēršanu. Tika secināti, e, tika secināts, ka ir trūkumi uh, e, poligonu izbūves laikā, taču tie neliecināja par to, ka poligonu nedrīkst izveidot. Uh, 2015. gadā priekšsēdētāji jūs lūdzāt mums sniegt informāciju par vīdes stāvokli. 2015. gada 4. novembrī vīdes un enerģētikas ministrija atjaunoja uh, licenci, jo tika izpildītas prasības. Tagad runājot par situāciju tika organizēta apspriežu uh, procedūra, un nav vairs nekāda iemesla, kāpēc šo darbu nevarētu pabeigt. Tāpēc, ka pat zinātniski apliecināts, ka nekādā veidā netiek apdraudiet sabiedrības veselība vai vides stāvoklis poligonu dēļ. Turklāt arī valsts tiesa, Grieķijas valsts tiesas un Eiropas Savienības tiesa ir atzinušas, ka nekādi nav pārkāpti vides akti. Gramatiko poligona darba turpinās. Ir paredzēts, ka šī gada 31. augustā poligons tiks izveidots. Tātad tiek izpildīts viss visas prasības. Piemēram, uh, tiek uh, uh, stādīts mežs tur, kur poligona dēļ tas tika nocirsts. ir arī secināts, kāpēc, eh, eh, kāpēc eh, nav jāpārtrauc finansējums un ka šis poligons ie, loģiski iestrādājas mūsu vides pārvaldībā. M Mēs arī gramatiko poligonā esam paredzējuši izveidot šķirošanas iekārtas, un tās nodrošinās atbilstošu atkritumu pārvaldību. Pilsoņiem ir taisnība, kad viņi ļoti skeptiski ir noskaņoti par to, ka viņam netālu no mājām tiek veidots poligons. Tas mums ir liels izaicinājums, jo viņi Viņi tagad ir jāpārliecina, ka mēs ievērojam visas prasības un viņu neusticēšanās eh, gaisotnē nav pamata. Mums visiem ir jābūt atbildīgiem par pareizu mūsu atkritumu pārvaldību. Atikas reģions šādi jau ir rīkojies, kā saprotat, un arī turpmāk mēs tā rīkosimies. Tagad arī maratons pašvaldībai ir jāsniedz savs ieguldījums atbalstot reģionālo atkritumu pārvaldības plānu ir bijušas eh, tikšanās reizes, kur eh, mēs pašvaldības pārstāvi neesam satikuši, varbūt bija kaut kādi personīgi iemesli. Kaut kur šis, eh, viņš, viņš mums bija iesniedzis uh, savu maratonu atkritumu pārvaldības plānu, bet kaut kur tas ir pazudis. Mēs tad ar mēru par to runāsim. 2015. gadā maratonas pašvaldība nosūtīja uz poligonu Filī rietuma Atikā ne, neapstrādāts atkritums 22 tūkstoši tonu. Bet mums taču ir eh, labas, labs sadarbības pamats. Bet 2016. gadā es tūlīt pabeigšu uzstāšanos. Uh, Atkal maratons eh, pašvaldība nosūtīja uz Fili poligonu 22 tūkstoši tonu un 2017. gadā cik nosūtīja. Gribat minēt? Sapratīsiet. Nu, mans eh, pierādījums ir vienkāršs. Nu, ja, ja vīna koks nenes augļus, tad eh, tas tiek nocirsts. Un... pēdējā dienā pirms programma tika pabeigta, uh, pirms termiņš uh, eh, plāna apspriešanai beidzās uh, maratons, pašvaldība iesniedz savu priekšlikumu. Man jāsaka, ka pašais piedāvātais Filis poligona risinājums nav risinājums. Tas neatbilst arī modernu plānu prasībām. Es esmu gatavs sniegt jums, jums tālāk informāciju. Paldies. Šī lieta kādreiz ir jābeidz. Paldies, ar priekšstādāju mums tagad jādodas tālāk. Sako Rafas kundze, lūdze. Priekšstādātājs kundze, paldies. Līdz šim es ļoti mierīgi klausījos visu, ko lai sacītajā. Vēlos paprasīt, eh, eh, vai jūs eh, reģionu pārstāvē esat dzīvojis Fili tuvumā vai tur pie gramatikos? Dieva dēļ, tas, kā jūs šeit uzstājāties, ir pilnīgi nepieņemams. Un es eh, esmu pārliecināta, ka mm, maratonas eh, mērs nekad nepiekritīs eh, tam, ko jūs vēlaties no viņa panākt. Nu, es te nestāstīšu vēl par faktiem, tie visi ir jūsu Uh, rīcībā. Es te runāšu par uh, paradoksu teātri, kas uh, te norisinās. Jo tad ir jāsaprot, kāda ir situācija Grieķijā ar atkritumiem. Pilsoņi vēršas pie lūgumrakstu komitejas. Ko tā dara? Tā dara tā, kā tā jārīkojas. Tā nosūta uh, savu, savu misiju. Nu, tiek secināts, ka ir pārkāpumi uz vietas, un par, uh, kompetentās iestādes noraida šo kritiku. Un ko tad tā saka? Kas tad notiek? Tās uh, īsteno to, to pašu plānu, kāds bija paredzēts, vienkārši mazliet platāks padara šos ceļus uz uh, poligonu. Tas taču ir pilnīgi nepieņemams. Uh, tad viņi būtībā ņirgājas par šo komiteju un arī par pilsoņiem, kam nav nekādas citas iespējas, kā atkal visu to procedūru turpināt, un kā jau kiloģis eh, kolēģis teica, tas atkal nonāk mūsu rīcībā. Galvenais ir tas, ka viņi šaubās, uh, eh, apšaub to, kas uh, viņiem tiek teicis. Ir taču 200 gadu vecas, veci strauti tur. Un reģiona pārstāvji eh, sniedz aplamu informāciju, runā tikai par to, ka tika atzīta par pareizu procedūru, taču nekur netika minēts, ka uh, noliedz uh, strautu, strautu uh, esamību šajā reģionā. Vesels 53 gadus nelegāli notiek uh, atkrituma izmešana. Priekšstādātājs kundze, pievērstiet uzmanību tam, ko es saku. Tas ir ļoti svarīgi. Man ir dokumenti, es jums tos iesniegšu. Pašvaldība pieprasīja veikt pētījumu par atbilstošu uh, atkritumu izmešanu Filis poligonā, bet šis pētījums nekad nevien rokās nenonāca. Uh, Pilsoņi par to maksā. Jūs rīcībā ir šis pētījums, iespējams, ka esat lasījuši. Eh, kas tur rakstīts. Nu, tas, tā, tā ir bumba, kas ir uzsprāgusi smagie metāli, fenoli, metanoli, uh, radio 24, radions un tā tālāk. Un tur dzīvo cilvēki. Un uh, jūs dzirdējāt, ar kādu nekaunību tiek uh, minēts tas, kas te izskan. Un šī pētījuma rezultāti tika slēpti. 43%, 40, 3000 tonu ir tādi, kas vispār netiek apstrādāti un ir bīstami. Ik gadu tie nonāk šajā poligonā. Grieķija ir um, parakstījusi, ir um, apņēmusies ievērot prasības par to, ka, uh, ka uh, ka netiks, ka tiks šķirot atkritumi, bet patiesībā šķirot tikai tiek 5%. un paskaidrots tiek, ka, eh, ka tomēr poligonu turpinās veidot, kaut arī šķirošana nenotiek. Ir jāturpina skatīt lūgumās gan par filiju atkritumu poligonu, gan par gramatiku atkritumu poligonu. Jūs man teicāt, ka jūs rīcībā ir šis uh, pašvaldības pasūtītais pētījums. Ja nav, tad uh, jums uh, tas jāpieprasa. Jo Mums ir eh, jāizstāv mūsu pilsoņi, viņi ar cerībām uz mūsu raugāt. Cik lielā mērā Grieķija ir izpildījusi uh, prasības uh, un nevelti tik patauts finansējumu šim projektam. Es lūkšu priekšsādātāju. Kā tā kā pirms diviem mēnešiem jūras zona, kur nonāk šie atkritumi, tika pasludināta par Natūra 2000, tad aicinu jūs eh, aizbraukt uz te un paskatīties, cik lielā mērā tika izpildītas eh, Eiropas Savienības eh, tiesībā prasības vidas jomā. Uzsvēršu, ka poligona izveide turpinās un mums ir jābūt ļoti stingriem un mums jārīkojas steidzam, lai mēs varētu pielikt šī poligona izveidē punktu, lai tas netiktu izveidots. Lielas paldies! Es redzu, ka maratons mērs ir klāt un citi vēlas izteikties. Šis brīdis ir, lai izteiktos kolēģi. Tātad turpināsim dot vārdu kolēģiem. Nākošais ir Mājas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, palikšu pie šī lūgumraksta, jo Fili poligonu lūgumraksts tiks skatīts pēc tam. Vispirms man jāsaka, ka pilsoņu protesti pret to, kas notiek viņu apdzīvotajā vietā un pret piesārņojumu un pret uh, vidas aizsardzības problēmām ir milzīgs. Šis, šie protesti ir bijuši milzīgi. Ļoti daudzi pilsoņi vērsās pie manis, lūgdam, lai kaut kas tiktu mainīts. Man bija tas gods tikties ar mēru. Viņš janvārī lūdzu, lai mēs pātrināt diskusijas par šo lūgumrakstu. Ja mēs atstātu visu, kā tas notiek parasti, tad eh, tas prasītu ļoti daudz laika. Tātad mēs mm, panācām, ka diskusijas notiek jau šodien. Vēlos pateikties visiem pilsoņiem, kas eh, atbalstīja šo priekšlikumu, jo jau no paša video jūs varat spriest, kāds skatījums tiek nodarīts videi. Un es nesen gribēju, nu pat gribēju noskaidrot jaunākās intros, kad tika filmēts šis video. 2017. gada nav runa par kaut kādu laiku pirms Kristus dzimšanas. Tāda situācija ir pat laban. Tā tad ir svarīgi rīkoties tūlīt pat, lai mēs apspriestu šo lūgumu. Otrakārt, arī šis jautājums ļoti svarīgs. reģionu pārstāvis ļaus saprat, ka ja nākotnē būs kādas problēmas ar vīnu, tad tas atkal tiks pārskatīts, jo viņi paši nav pārliecināti par to, kas īsti notiek. Tika uh, gan uh, mērs, gan citi uzskaitīja eh, visus pārkāpumus uh, pret vidi un pret cilvēku veselību Eiropas Savienības tiesību kontekstā bet uh, iestādēm ir jāaizsargā cilvēku veselība, iedzīvotāja veselība. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka ir situācija ir tāda, kāda ir Fili poligonā. Tur ļoti daudz cilvēku ir saslimuši ar vēzi. Ir, tur iedzīvotāju uz kājām nevar nostāvēt. Bet par to runāsim pie nākošā loguma raksta. Tātad ir, ir pierādīts arī, ka ir strauti un kas ar tiem notiek Tur bija problēma. Rī, rietuma attikā 23 cilvēki gāja bojā Mandras reģio, Mandrā, un uh, par to ir atbildīgs uh, tas pats reģions. Un tas jāskata arī gramatikas poligona kontekstā. Tad kas tad īsti notiek ar šo poligonu? Uz desmit dienām tiek mazināts sloks filī poligona ar to problēmu neatrisinās. Gluži otrādi. Pašvaldība jums teica, ka tā ir sava programma, kas uh, izmaksā daudz mazāk, daudz vienkāršāk darbojas, un tā varētu pārstrādāt uh, atkritumus no šī reģiona. Tad izskatās, ka tā, tad, eh, tas viss ir nelegāli. Tad Kāda ir tagad situācija? Reģions ir paredzējis turpināt darbu. Tā tad turpināt savu milzīgo vides uh, noziegumu. Bet, kad mēs runājam par maratonu, varbūt uh, kolēģi nezina, mēs runājam par seno maratonu. Šis re, šī apdzīvota vieta ir pazīstama visā pasaulē maratona skrējiena dēļ. Ja jūs paraugāties uz eh, Grieķiju no civilizācijas viedokļa, tad eh, šai zonai arī saistība ar mūsu vēsturi, ar eh, mūsu kultūru. Tātad pirmkārt jāturpina skatīt šie lūgumraksti, otrkārt ir jāuzraksta vēstule Atikas reģionā administrācijai un kompetentajai ministrijai. Vēstule ir jāraksta ka poligonu vispār nedrīkst izmantot un to pat eh, eksperimentāli nedrīkst izmantot, kā to vēlas reģions. Un tagad atgriežos pie tā, ko teicu iepriekš. Tā tad mēs būsim izšķiroši rīkojušies, jo citādi poligons tiks izveidots, skaitījums tiks nodarīts un vēl arī turpmāk mēs neko nevarēsim darīt. Tā tad jānosūt vēstuli eh, ministrijai un uh, reģionam, lai notiek tas, ko mēs pieprasām Itālijas gadiem, lai tūlīt pat tiktu pārkāpta, pārtraukta izbūve, tūlīt pat uz vietas. Tā ir jārīkojas pareizi. Un lūksim, lai komisija pārbauda visus citus tematus. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Kolēģi, es vēlētos jums atgādināt, ka mums nav palicis daudz laika. Mēs jau esam iekavējuši, tāpēc centieties izteikties pēc iespējas īsāk. Vēl divi lūguma rakstiesniedzēji gaida, un pēc 6.30 tulkojums vairs nebūs pieejams. Kunevas kundze. Ναι, και εγώ προτείνω να μείνει αναφορά ανοιχτή. Να... Jā, es vēlētos, lai šis lūgumraksts paliktu atvērts. Mums eh, vajadzētu aicināt eh, reģionālo ministriju un arī Eiropas komisiju iesniegt mums vairāk informācijas, kā arī skaidrojumus, un tad mēs varēsim pieņemt lēmumu. Liels paldies, tas bija īsi un skaidri. Tagad Hundis kungs. Jā, paldies. Es arī varu izteikties pavisam īsi. Es eh, saprotu, ko teica papa Dimopulus kungs Mums eh, vajadzētu arī atcerēties šos eh, attēlus, ko rādīja Gīrkas kungs. Viņš ļoti labi mums atainoja, kāda ir eh, problemātika šajā reģionā. Agrāk es atbalstīju viedokli, ka lūgumrakstus vajag atstāt atvērtus. Mums vajadzētu salīdzināt šīs dažādās situācijas attiecībā uz eh, gramatikos lūgumrakstu vajadzētu atstāt atvērtu. Atsaukšos uz eh, Marijas kunga teikto, mums vajadzētu m, mm, pabeigt šo projektu, mums vajadzētu aicināt eh, reģionu iesaistīties. Mums vajadzētu skaidri pateikt, ka ja mēs varam mācīties no traģēdijas mandrā, tad uh, Mēs varam secināt, ka mēs nerīkojāmies pareizi, e, upes tika aizprostotas un tā tālāk. Atikā mm, ir pilnīgi cita situācija. Man ir e, tieša iesaistē šajos jautājumos. Es darbojos ne tikai lūgumarakstu komitejā, esmu arī inženieris. Pirms e, Ziemassvētkiem mēs redzējām to, kas tur notiek. Gikas kungs mums rādīja savus slaidus, bet es to visu redzēju dzīvē. Es redzēju, ka Uh, upes vienkārši ir aizsprostotas, un uh, tas vienkārši netiek nekādā veidā labots. Kad es biju klāt, tika izdarīti mēģinājumi mm, nepieļaut to, ka visi šie atkritumi peld uz leju un aizsprosto līdzi, bet uh, īsnībā neko nevarēja iesākt. Es nevēlos šeit atkārtoties. Jā, protams, Cik tālu ir runa par vīdes tiesību aktiem, vai nu te ir runa par to ievērošanu vai nē, atklāti sakot, šie tiesību akti pašlaik situāciju neatvieglo. Problēmas netiek risinātas, tāpēc, ka tās um, ir izraisījusi slikta urbānā plānošana. Lielas paldies! Es redzu, ka jūs eh, lūdzat izteikties, bet es nevaru jums dot eh, vārdu. Mums ir vēl divi lūgumraksti, kas ir jāizskata, mums eh, nav laika. Vēlējos atgādināt, ka mēs ņemsim vērā, ko jūs minējāt, jums nevajag atkārtoties, un arī kolēģiem nevajadzētu atkārtoties. Pīter, nāciet klajā ar labu priekšlikumu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Jā, izteikšos pavisam īsi. Attiecībās priekšlikumiem varu pievienoties saviem kolēģiem Marijas. Uh, Domāju, ka šajā reģionā ir arī kāda lieta, kas ir noteikti ļoti saprotama. Jā, pilsoņiem vairs neusticas, tāpēc, ka ir pieļauts daudz kļūdu, un tieši tāpēc šis eh, jautājums ir dubult sensitīvs. Mums ir jābūt saurdzamiem, un Marijas kungam šeit bija ļoti labi priekšlikumi. Tiem es varu pievienoties bez jebkādiem iebildumiem, varbūt to var ielikt protokolā, ka mēs esam pilnīgi viensprātis. and that doesn't happen often. Nu, neka, tam, nekas tam līdzīgs eh, bieži nenotiek, šķiet, ka tā ir pirmā reize. Soledādā, vai arī jūs vēlaties pievienoties šim klubiņam? Paldies, priekšādātāji! Nav nekādu šaubu attiecībā šo konkrēto lūgumrakstu. Mani interesē tieši šis lūgumraksts, un es domāju, ka šeit neviens noteikti nešaubīsies, ka šis lūgumraksts ir jāatstāj atvērts. Es zinu, ka ļoti daudzi kolēģi ir iesaistīti šādos projektos, mums ir daudz darba. Man vajadzēja doties projām, jau sešos man ir jādodas projām, bet man ir jautājums par reglamentu, par šo priekšlikumu, kas tika iesniegts. Mēs pavadām ļoti daudz laika dažādās vietās. Jūs īstenībā apšaubījāt eh, koordinātoru. Uh, darbu kārtību. Aprīļa darbu kārtība nebija tāda strikta darbu kārtība, mēs par to nenobalsojām. Par darbu plānu mēs fe, vienojāmies februārī, tad tas tika atlikts uz mārtu, un īsnībā par to pat netika nobalsots, tātad šis darbu kārtības plāns nebija skaidri noteikts. Varbūt šī darba kārtība ir stabila, bet varbūt mums vajadzētu koordinātoru sanāksmē vēlreiz par to nobalsot. Es nevēlētos tagad uzklausīt šādus paziņojumus. Pašlaik mēs risinam uh, pilsoņu jautājumus. Ja es zinu, ka pilsoņi ir klāt, bet uh, šīs jautājums ir ļoti svarīgs. Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā grupā, šajā komitejā ir vairākums, un jūs mēģināt atrast uh, dažādas stratēģijas, kā mm, neievērot vairākuma gribu. Mēs jau runājām par šo lūgumu rakstu. Andalūzijas hunta arī ieradīsies, lai par to runātu. Aprīļa darba kārtībā šis punkts vēl nav iebalsots. Tagad viss tiek apšaubīts, balsojuma nav bijis, mēs nevaram to uzskatīt par galīgo darba kārtības projektu. Es vēlētos, lai šī procedūra būtu cauredzamāka un korektāka. Lielas paldies! Eh, tagad eh, turpināsim darbu pie šī lūguma rakstā. Es domāju, ka mēs varētu tagad izdarīt šādu kopsavilkumu. Jā, protams, mēs atstājam šo lūgumrakstu atvērtu, un šīs komitejas vārdā nosūtīsim vēstules reģionālajām iestādēm, kā arī atbildīgajai ministrijai. Un eh, šajās vēstulēs paudīsim mūsu bažas par to, ka netiek ievērota Natūra 2000, par to, ka manuprāt, ir vajadzīgs atsevišķas ietiksmes uz vidi izvērtējums. Pēc eh, mēra uzklausīšanas man šķiet, ka pilsoņu bažas netiek uztvērtas nopietni. Pēc tam parlamentā informēsim arī vides komiteju. Un reģionālajām iestādēm ieteiksim virzīties uz priekšu. Es uzskatu, ka publiskās konsultācijas noteikti ir vajadzīgas. To mēs varētu uzsvērt. Tas ir um, arī pienākums saskaņā ar Arhūsas uh, konvenciju. Mēs redzam, ka konsultācijas ar pilsoņiem nav notikušas. Lūgumrakstu izniedzējiem var norādīt, ka jūsu viedokļi ir uzklausīti un jums vajadzētu vērsties pie Grieķu tiesības sārgā, iespējams pat tiesās, bet uh, jums vajadzētu rīkoties pēc tam, kad komiteja būs uh, paveikusi, kas tā ir darāms. No Eiropas komisijas es vēlētos saņemt aktualizētu informāciju. Es vēlētos, lai jūs arī komentētu šos pēdējos dokumentus, un jo īpaši uh, Atikas reģionu pētījumu. Mēs gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu skatījums. Mēs vēlētos arī, lai vēlreiz tiktu papētītā vakus teritorija šīm Natūra 2000 reģionām. Ir jāpaskatās vīdes ietekmes izvērtējums atbilst šai perspektīvai. Tāds ir mans viedoklis. Marijas kungs, vai jūs gribat ko papildināt? Uh, Jā, priekšādātāji, es eh, piekrītu visam, ko jūs teicāt, bet es eh, gribēju uh, jūs papildināt tikai ar vienu punktu, un es ceru, ka kolēģi man piekritīs. Vēstulē reģionālajai ministrijai mums vajadzētu uzsvērt, ka šī projekta darbība ir jāaptur nekavējoties, tūlīt. Kaut ko līdzīgu mēs uh, teicām arī par Itāliju, un šķiet, ka tam bija rezultāti. Ja šis lūgumraksts paliks atvērts, mēs eh, neko neiesāksim, un eh, dabas katastrofa būs vēl uh, lielāka pēc pāris gadiem. Mēs šādā veidā rīkojāmies attiecībā uz Itāliju, un es domāju, ka arī šajā gadījumā vajadzētu darīt to pašu. Jā, te nav runa par uh, to, ka šis projekts būtu operacionāls. Nu, sāksim tikai ar to, kā es runāju. Tas notiks pavisam drīz, un ja to izmantos kā poligonu, jūs varat iedomāties, kādas būs problēmas. Jā, bet mums ir jāvirzās uz priekšu, un tā arī mēs darīsim. Rīkosimies tieši šādā veidā. Lielas paldies visiem, kas ieradās no tālienes. Paldies, ka mūs informējāt. Darījāt to ļoti detalizēti. Lai jums eh, jauks brauciens atpakaļ uz eh, skaisto Eiropas turītī maratonu. Un cerēsim, ka šis turītis arī nākotnē būs skaists. Un, braucot mājās, lūdzu atcerieties, ka nevajag pieļaut to, ko darīja. Said we won, so I want you to do the same. Filipidis. Nu, jums nevajadzētu uh, nomirt atgriežoties mājās. Tas mani uztrauc, jo tieši tas notika ar viņu. Liels paldies, un uh, tagad turpināsim darbu. Lai jums uh, jauks brauciens mājup. un uh, turpināsim darbu vēlāk. Tagad uh, lūgumraksts 1710 un uh, 280. 2887. Tas ir līdzīgs temats. Es nevēlētos šeit atkārtoties. Es gribētu, iz, lai Kirjākos Gikas būtu uh, pavisam īsi savus, savos izteikumos. Es zinu, ka jums ir uh, prezentācija, bet varbūt nerunājiet pārāk ilgi. Lielas paldies, priekšādātāji! Šeit ir runa par filiju poligonu. Man ir uh, sešas lapas, bet es visas tās nelasīšu. Tātad šeit ir runa par to, ka mēs vēlamies apturēt šī poligona darbību. Tas izraisa vēzi. Mums ir jāroda citi alternatīvi atkrituma apsaimniekošanas veidi. Vēlētos informēt parlamenta deputātus, ka pēc jūsu vizītes Filija poligonā 2013. gadā, 2014. gada martā un arī debatēs, kas norisinājās vēlāk 2015. gadā jūs komitejā, situācijā Filija atkrituma poligonā un uh, Um, blakus teritorijās nav uzlabojusies it nemaz. Tā ir tikai pasliktinājusies, un tas nav akceptējami. Mēs gribētu aicināt veikt papildu pētījumus par filiju poligonu. Ir uh, jāsaprot, no kurienes rodas šis aug, ārkārtīgi augstais piesārņojums. Redzam, ka no piesārņojuma rodas arī slimības. Atāina universitāte ir veikusi pētījumus, kuros pierādās, ka arī gruntsūdeņi ir piesārņoti. Σήμερα λειτουργεί. Θα χρειάζονταν περίπου 200 χρόνια για την ανάκαψη του περιβάλλοντος. Τα κρούσματα καρκίνου είναι εξαιρετικά συχνά στην περιοχή, ιδίως μεταξύ... Ir ļoti daudz bēža saslimšanu šajā reģionā. Un personāls, kas strādā poligonā, protams, cieši visvairāk piesārņotā gaisa dēļ. Mums eh, ir jānodrošina atkritumu pārstrādes sistēmas, ir jānovērš tas, ka atkritumi rodas eh, vispār. Nevajadzētu būt tā, ka par atkritumiem sāk domāt tikai tad, kad tie ir nonākuši poligonā. Iedzīvotāji vēlas, lai šis poligons vairs nedarbotos. Žēl dzirdēt, kā šis poligons saņēma finansējumu no Eiropas Savienības. Nav notikušas konsultācijas ar um, vietējiem iedzīvotājiem. Mums ir uh, jādomā gan par Atikas, gan par Fīlī atkritumu poligoniem. Te ir runa par um, ietekmi uz vismaz trīs iedzīvotāju paudzēm, kas dzīvo šajā reģionā. Ir uh, jādara kaut kas, lai šo um, reģionu atveseļotu. Ir ļoti daudz lūgumrakstu, kas ir iesniegti par filiju, bet līdz šim paveikts ir ļoti maz. Atkritumu apsaimniekošanas iestādes vada Atikas prefekte Dorū kundze, tāpat arī Līmēs mērs un Boharīnī kungs. Tāpat arī šeit ir ļoti daudz pašvaldības deputātu, kas visi ir atbildīgi par šo problēmu. Nauda vēl ar vien tiek ieguldīta poligonā, un te ir runa par ļoti lielām naudas summām. Atkrituma poligonus turpina izmantot. ir atjaunota atļauja sadedzināšanas stacijai, un tas nozīmē, ka tiek piesāņots gaiss ar toksiskiem atkritumiem, Un te ir runā arī par zāļu un par medicīnas atkritumu sadedzināšanu. Mēs jau iepriekšējā slaidā redzējām, ka Grieķijas valsts Atikas reģionā vēlas izveidot Filiju par vislielāko atkritumu poligonu pasaulē. Uh, Tas ietekmē šī reģiona iedzīvotājus. Mēs esam konstatējuši ļoti daudz vēža gadījumu. Liels paldies! Filī un gramatiko vārdā mēs gribētu aicināt atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Jums vajadzētu kaut ko darīt šīs situācijas uzlabošanai. Liels paldies! Dievs de Kastīļo kungs! Un es gribētu aicināt, lai kāds no kolēģiem mani aizstāja. Hundis kungs, jūs esat vecākais. Saskaņā ar reglamentu varbūt jūs varētu mani aizstāt uz divām, trīs minūtēm. Tas būtu lieliski. Thank you, Chair. Um, well, this, this connects very well. Jā, tas ļoti labi saskan ar manis iepriekš teikto. Tika veikts pētījums par uh, atkritumu poligoniem un tā tālāk. Komisija ļoti labi apzinās vispārējo atkritumu apsaimniekošanas situāciju ne tikai Atikā, bet uh, visā valstī. Diemžēl mēs uh, atkritumu, uz atkritumu poligoniem vedām 80% no mājasemniecības atkritumiem. Mēs pie tā strādājam. Mēs gaidām tehnisko palīdzību, mēģinām panākt pārēju uz aprets ekonomiku Grieķijā, kā arī citās dalībvalstīs, kurās situācija nav tik labā. Komisijas dienesti izvērtēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu Atikā, kas tika pieņemts 2016. gada decembrī. Un šajā plānā cita starpā ir paredzēts palielināt uh, atkritumu poligonu kapacitāti. Balstoties uz to visu, mēs uh, sagaidām, ka šī jaunā kapacitāte būs tā, kas uh, atvieglos situāciju Filī atkrituma poligonā. Vēlētos atkārtot, ka Grieķijas atbildīgās iestādes ir demokrātiski ievēlētas, un tās ir tieši atbildīgas par to, lai Uh, adekvāti reaģētu uz situāciju, kas var apdraudēt iedzīvotāju dzīvi un veselību. Uh, viņiem ir pienākums rūpēties par iedzīvotājiem. Gadījumā, ja viņi to nedara, tad indivīdi var vērsties tiesā, dalībvalstu vai reģionālā līmenī. Tajās vietās, kur viņu tiesības ir pārkāptas. Komisija turpinās sniegt tehnisko palīdzību, uz kuru atsācos mazliet ātrāk. Un tādējādi arī Atikas reģionam būs iespēja izmantot šo 161 miljonu, kas ir paredzēts saskaņā ar kohēzijas politiku Um, māsaimniecības atkrituma apsaimniekošanai šajā reģionā. Lielas paldies! Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισijas. Jūs paldies, pateicos arī komisijas pārstāvim. Un tagad saskaņā ar reglamentu izteiksies Biza kundze. Jums vārds ir uz divām minūtēm. Nu, ar divām minūtēm man nepietiek. Piecas minūtes, lūdzu, tāpat kā visiem citiem bija iespējas, iespēja izteikties, lai es varu mm, pastāstīt par to, ko mēs esam paredzējuši darīt. Καταστάτης Πρόεδρο, όπως είδατε, οφείλω να πω τους κανόνες. Kā jau es jums teicu, man ir pienākums ievērot reglamentu, bet nu ņemiet vērā, ka arī komisija vēlas izteikties, un tad mūsu rīcībā tūki ir tikai ierobežot laiku. Vēlos jums sacīt, ka Filipa poligons darbojas jau ilgu laiku, un tāpēc ir nodarīts liels skaitējums vidēji šai reģionā un tālāk. Atbildi uz šo situāciju ir jaunais reģionālais plāns, kas tika izveidots attiks eh, reģionā, un tas jau tiek īstenots, tas uh, atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tas tika apstiprināts. To atzina arī atbilstošās kompetentās iestādes. Šodien sadarboties ar pašvaldībām, mēs uh, eh, decentralizēti pārvaldām atkritumus, un tas atbilst arī mm, aprits ekonomikas prasībām. Tiek eh, prasīts, lai tiek 52,66% cietu atkritumu pārstrādāt jaunajā reģionālajā uh, plānā 25, 25% eh, apstrādās eh, seši poligoni un pārējie nonāks hili poligoni. Jaunajā plānā ir paredzēts, ka tiks risināti ilgtermiņa mērķi poligonos un tiks. Uh, arī izpildīts um, likuma 3167, kas ir izstrādāts 2013. gadā prasības, un tiks izstrādāts arī atbilstošs plāns, lai varētu sākt darboties jaunie poligoni. 2013. gadā jūsu komiteja apmeklēja um, Filiju poligonu un tika pieprasīts, lai tiktu veiktas inspekcijas no neatkarīgiem institūtiem. Tik izsludināts konkurs un tad tagad tiek veikts pētījums. Un mērķis ir veicināt darba ņēmēju uh, veselības stāvokli, uh, tas attiec uz tiem, kas darbojas poligonē, uzlabot ar viņiem dzīves um, apstākļi. Jāņem vērā, ka bieži uh, slimo gan uh, darba ņēmēji, gan arī iedzīvotāji reģionā pie poligona. Komandā darbojas uh, Dimokritus. Uh, uh Dabas zinātņu centrs, arī Tesālijas uh, Uh, veselības uh, izpētes centrs, jau ir izstrādāti trīs dokumenti, kas izvērtē, kā norisinās darbu. Vēlos sacīt, ka šodien tika stāstīts par pētījumu, kas liecina par palielinātu atkritumu uh, daudzumu un piesārņojumu. Man jāsaka, mēs neko nezinām par šādu pētījumu, protams, kā ilgstoša poligona izmantošana ir kā, notarīja skaitījumu videi, tāpēc mēs esam paredzējuši mūsu plānā slēgt šo poligonu. Tā kā ir nopietna problēma un līdz uh, fili poligona slēgšanas un jauna poligonu izveidošanas 250 um, kvadrātmetri i, tiek apstādīti ar kokiem un krūmiem, ir arī uh, Uh, īstenot pasākumi, lai uzlabotu darba ņēmēju un iedzīvotāju veselību. Man vēl divi punkti jāpiemina. Sistemātiski tiek veikti uh, vides uh, pārbaudes pasākumi, lai novērstu kaitējumu videi. Turklāt regulāri notiek arī mērījumi, kāds ir piesārņojums. Ir trīs uh, stacijas, eh, kas darbojas ar saules baterijām. Mēs eh, esam samazinājuši arī atkritumu skaitu, eh, daudzumu, kas nonāk Filijas poligonā. Un mēs esam gatavi sniegt jums tālāku informāciju, kas liecina par to, ka mēs rīkojamies atbilstoši. Lielas paldies! Mārijas, kungs, lūdzu pasakiet, ko, kas mums būtu darāms ar šo lūgumu rakstu? Es, man vajadzīga tikai minūte priekšstādātais kundze ir milzīgs kaitējums videi, tas jau ir hronisks, un tas attiec uz attīks reģionu, īpaši uz eh, Filis poligonu. Ir pētījumi, kas liecina par to, ka pastāv milzīgas problēmas veselībai, būtībā iedzīvotāji tiek indēti, tiek uh, izraisīti izplatīts vēzis, un tas liecina par to, ka ir izšķiroši jārīkojas. Es atgādināšu, ka šo lūgumu rakstu mēs apsvērnām pirms divi pusgadiem, un toreiz mēs teicām, ka ir jāveic toksikoloģijas pētījumi, un tagad divi pusgadus vēlāk es dzirdu, ka nekāda, nekāds rezultāts šai ziņā nav panākt otrkārt. Komitejas izdarītais spiediens ir tāds, ka neparprotami reģions tiek spiests eh, spērt soļus, taču nekas netiek darīts. Un tā tad es saprotu Fili cīņas komitejas eh, cīņu. Skaidrs, ka lūgumraks jāsaglabā atvērts. Pārstāve mums teica, ka viņa sniegs tālāk informāciju, tā tad mums ir jāpārbauda, cik lielā mērā tiek īstenot vides tiesību akti un Eiropas Savienības tiesību akti, un lai tiktu novērstis trūkums, tu norāda lūguma raksts. Paldies. Kuņevas kundze, vai jūs piekrītat? Eh, es tagad nākšu klē ar secinājumu. Jums vēl jāskata tālākais lūguma raksts. Tātad saglabāsim lūguma rakstu kā skatāmu. Lūksim, lai komisija mums sniedz jaunāko informāciju, ņemot vērā arī lūguma rakstu iesniedzēs sūdzības, nosūtīsim veselības ministrijai vēstuli par bažām, kuras pauž iedzīvotāji, un tad arī atsauksimies uz tehniku, tekstu toksikoloģiskajiem pētījumiem, kas taču nav veikti, un nosūtīsim arī vēstuli reģionālajiem varas iestādēm, kur lūdzam, lai tiktu sniegt jaunākā informācija par piesāņojumu slogu uz reģionu. Un nu, es domāju, ka mums jānosūta vēstuli reģionam. Un nu, es domāju, ka tā varam virzīties uz priekšu. Un, Kuņevs kundze, es domāju, ka jūs piekrītat man, vai ne? Nu, jūs pazīstot, es domāju, ka jā. Ļoti labi. Lieliski, izcili. Nu, tas nozīmē, ka varam pāriet pie pēdējā lūguma raksta. Mums ir burtiski sešas minūtes tā izskatīšanai, un tas nozīmē, ka divi, trīs, 232. lūgumraksts, lūgumraksts iesniedzējiem divas minūtes maksimāli. Es domāju, ka jūs to varat panākt, jo citādi tulka vienkārši dosies prom. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes a los diputados y eurodiputadas. En primer lugar, queremos darle las gracias. You need to me use the microphone. Sí, en primer lugar, queremos darle gracias por su tiempo y esta tarde traemos un. Lielas paldies. Pirmām, paldies, ka veltījāt šim lūgumrakstam laiku. Šī tēma jau droši vien jums ir visai pazīstama. Vides um, piesārņojums un nespēja vidi aizsargāt. Mēs vēlam, šajā gadījumā vēlamies runāt par pavisam konkrētu uzbrukumu vienai no vidas jomām, un tas ir Alicantes reģionā. Radusies ļoti satraucoša situācija. Tā nedaudz līdzinās tā, par kuru nu pat tika, tika runāts Prugalu gadījumā. Te runājam par ponigo, poligonu, kas ir izveidots bez atvēr, atļaujas. Tur tiek izgāzti atkritumi pilnīgi bez kādas autorizācijas atļaujām, un te taču runājam par dabas dzīvotni mūsu pašvaldībā. Tā ir unikāla dzīvotne, tā ietverta mm, direktīvā numur 9242 Tas ir sabied, nu, kopienas interešu teritorija, tā ir kopienas interešu teritorija, un daļa poligona uzcelta tieši šajā teritorijā. Tā ir neliela, trausla ekosistēma ar krumājiem, zaķiem un trušiem. Un to, to dzīvotņu direktīvā ir iek, dzīvokļu direktīvā iekļauts normas par šo teritoriju aizsardzību. 14. gada izmeklēšanas rezultātā tika konstatēts, ka atkritumi vēl šai poligonā nav izgā, izgāsti, bet, ta, bet tagad konstatējam, ka, piemēram, notekūdeņi parādās ļoti netīri arī citi izgāsti, atkritumi tiek izgāsti šai poligonā, un uzņēmums, kas pārvalda šo poligonu, vēlas saņemt atļaujas autorizāciju, lai gan nu, līdz šim varas iestādes to liegušās piešķirt. Reģiono, eh, reģions ir autonoms un attiecīgi pārvalda šo konkrēto jomu, tāpēc mums ir zināmas bažas un šaubas par to, kādā veidā varas iestādes uzrauga pašreizējo situāciju poligonā, vai uzraudzība tiešām norisinās. un vai viss norisinās atbilstoši likumam? Vai tiek ņemts vērā sākotnējais regulējums un nepieciešamība garantēt bioloģisko daudzveidību? Un viņi nav bijuši spējīgi paskaidrot, kāpēc šāds poligons izveidots, kas, kam nav atļauja, nav autorizācijas, nedrīkstētu tas nemaz darboties šis poligons, un kāpēc tas izveidots, um, uzcelts tieši šajā dabas dzīvotņu teritorijā, kas ir aizsargājama teritorija. Mums gal galā ir jāpieliek punkts šādai rīcībai, jāpārtrauc atkritumu izgāšanu tur, kas apdraud floru un faunu reģionā, tā lai mēs nākotnē varētu dzīvot izlīdzsvarotu dzīvi aizsargātā teritorijā. Paldies lūgumrakstu komitejai, paldies par paveikto darbu. Un mēs, protams, apzināmies, ka tikai jūsu pētījuma rezultātā šī, um, šim poligonam tika noteiktas sankcijas. Un mēs tāpēc tagad vēlamies vaicāt, um, ko lai dara, ja šais uh, poligonā norisinās darbība tiek veikta atkrituma izgāšana, kā panākt, lai varas iestādes veic sabiedrības veselības pārbaudas, un turklāt vēlamies arī pārliecināties, vai visi procesi ir ievēroti un ir bijuši tiesiski no, uzņēmuma, no šī uzņēmuma puses. Paldies par uzmanību. Man tiešām jāatvainojas jums, ka mēs jūs steidzinām tik dikti, bet domāju, ka beigu beigās eh, jūs būsiet apmierināts ar rezultātu. Patiešām ceru, un tas taču ir galvenais. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim izteikties tikpat īsi un lakoniski lūdzu. Priekšādātā paldies. Centīšos. Informācija, kas ir komisijas rīcībā par šo poligonu, liecina, ka poligons nedarbojas, ka tas nav palaists darbībā. Kā mēs saprotam, tad šobrīd tas ir atkarīgs no pašreizējām tiesu iestādēm Spānijā, kam jāpieņem lēmums par to, kas notiek ar šo nedarbojošamies poligonu un tā iespējamu atvēršanu tai gadījumā, ja visi attiet, ja visas attiecīgās juridiskās nesiskās prasības tiek izpildīts, par ko, protams, mums nav informācijas. Mēs uzskatām, ka nacionālām reģionālām tiesām šeit jāspēlē loma. Uh, lai pārliecinātos, ka tiek respektētas atkaruma apsaimniekošanas tiesību normas Eiropas Savienībā. Pāram jūs informēt, ka šobrīd dalību valstī turpinās tiesas process šai saistībā un ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, lai darbs norisinātos efektīvi un nebūtu nekāda procedūra pārklāšanās. Šī iemesla dēļ komisija šobrīd pagaidām tālāk neko darīt nevar līdz brīdim, eh, kamēr nav saņemts eh, kamēr nav noslēdzies attiecīgais tiesas process un nav saņemti pierādījumi, kas norādītu uz ES tiesību aktu pārkāpumiem. Paldies, saka priekšādātā, ļoti labi. Viss. How you want us to do with this? That would be very helpful, so we can conclude on a positive note this evening. Mrs. Miranda